We start the meeting. Uh, all the languages. Sāksim mūsu sanāksmi. Ir pieejamas visas oficiālās valodas, izņemot horvātu un nu, maltiešu. Ir arī notikuši izmaiņas uh, mūsu komitejas sastāvā. Toms Vanda Kendelārs uh, pārstāvēs tagad uh, mūsu komitejā Eiropas Tautas partiju kā aizvietotājs. Esat sveicināti mūsu komitejā. Korina Kretu kundze tika iecelta par reģionālas politikas komisāri un līdz ar to vairs nav šī eh, parlamenta deputāte. Attiecīgi nav arī šajā komitejā. Eh, ir arī izmaiņas eh, Renāta Vēber pāriet no EPP uz Alde grupu, līdz ar to uh, EPP šobrīd ir 50 vietas, 5, 15 vietas, pirms tam bija 16. Alda grupai 6 tagad ir, pirms tam bija 5 vietas šeit. Yes. Yes. Uh, I think that we already have someone Jā, acīm redzot, ir jau noteikts, kurš ieņems kretu kundzes vietu. Kā vai kungs? Es esmu sveicināts šajā komitejā. Tie būtu tad visi paziņojumi. T tagad attiecībā uz turpmākām sanāksmēm. Ja jums ir pie rokas jūsu kalendāri, atzīmējiet, ka būs kopīga Ekon Empul eh, sanāksme par igadējo izaugsmas pētījumu. Tas, nu, tā notiks 2. decembrī no 8. rītā līdz 10. Tā ir nozīmīga sanāksme. Un tā notiks eh, Jāņa 4Q2 telpā, un pēc tās uzreiz būs T-tipu uzklausīšana, kur sāksies desmitos. Bet uzklausīšana notiks PHS 3C050, respektīvi šajā telpā, kur esam šobrīd. Tātad divas svarīgas sanāksmes mūsu komitejai. Ekon employment sanāksmu par igadējo izaugsmu spētījumu un pēc tam tētipu uzklausīšanu, tātad no vienas uzklausīšanas uz otru. Tad attiecībā uz Eiropas jaunatnes pasākuma Ehm, turpināšanu, kā jūs atceraties, tas notika ehm, parlamentā Strasbūrā šī gada maijā. Tad tagad būs turpinājums šim Eiropas jaunatnes pasākumam tādā neformālā gaisotnē. Būs tāda ideju apspriešana īpašā formātā, kas izstrādāts Eiropas jaunatnes pasākumam 60 minūšu sesija, kur jauniešiem būs iespēja paust savas idejas, un mēs, kā Eiropas parlamenta deputāti, būsim tie, kas klausās šīs idejas. Un deputāti tiek aicināti ierasties un ieklausīties idejās, ko pauž jaunieši. Un es ceru, ka mēs kuplā skaitā piedalīsimies šajā pasākumā. Mēs nevaram viņus uh, laipni aicināt pirms vēlēšanām un pēc tam nepievērst uzmanību tam, kas viņiem ir sakāms pēc pāris mēnešiem. Tā kā es ceru, tiešām būsim kuplā skaitā pārstāvēt šajā ātrajā uzklausīšanā. Apstiprinām iepriekšējos sanāksmes protokolus, domāju, tur nekāda iebilduma nav. varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Paskatīsimies, kāds tas ir. Balsošana. Jums nu, būs jāizmanto jūsu balsošanas kārtiņas. I hope you managed. Cerams, eh, ka jums tas būs izdevies. Mums ir jābalso par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu izmantošanu. Ir divi jautājumi, par kuriem jābalso. Pirmais ir Itālijas pieteikums Whirlpool. Kurš par? Beidzam balsot. The voting is closed. Beidzam balsot. Labi, apstiprināts. Un otrs jautājums, par kur jābalso, fonda izmantošana, Francijas pieteikums. Thirty-two in favor. Tātad 32 pār, 3 pret. Un neviens neaturējās. Tāds bija rezultāts pirmajam balsošanas punktam. Tātad nākamais tagad. Doesn't it work? Can't we see the figures? You want to repeat it? Shall we repeat it? Varbūt tad atkārtosim. Labi, atkārtosim. Vote... Un tagad beidzam balsot. Tagad viens atturās, 3 pret un 33 pār. Tad otrs balsošanas jautājums ir atkal Eiropas globalizācijas fonds, Francijas pieteikums, GAD.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 Tālāk būs komisijas ziņojums par direktīvas 2804 par pagaidu darba aģentūrām piemērošanu. Un uzreiz arī došu vārdu Amindas de Silva kungam no DG Employment, kurš ir nodarbinātības no, un sociālās uh, likumdošanas nodaļas direktors. Jā, labrīt, priekšsarētais kundze un nodarbinātības sociālietu komitejas locekļiem. Prezentēšu jums pamatinformāciju un saturu šai direktīvai 2804 par pagaidu darba aģentūrām. Un tālāk prezentēšu arī galvenos konstatējumus šai ziņojumā, kas tika publicēts šī gada martā. Un noslēgumā dažus vārdus par turpmākajiem soļiem pēc šīs direktīvas piemērošanas. Sākumā teikšu, ka šī direktīva attiecināma uz strādājošiem, kurus nodarbina pagaidu darba aģentūras, lai nosūtītu darbā citā uzņēmumā uz pagaidu principu. Tātad darba devējs, darba ņēmējs un uzņēmums, kur šis eh, darbņēmējs tik nosūtīts. Tās nav standarta darba eh, līgums. Popularitāte pieaug pēdējā gadā Eiropā. 1,6% pēc mūsu aplēsēm Eiropā strādā ar šādu veidu līgumu. Bet eh, situācija dažādās valstīs atšķirās. Eh, apvienotā karalistā un Nīderlandē ir daudz augstāks procents no strādājošiem ar šādu līgumu. Un tas, protams, atkarīgs arī no ekonomikas cikla. Priekšrocības šim darba veidam ir elastīgums uzņēmumiem, un tas var būt arī kā uh, solis virzienā uz to, lai iegūtu pastāvīgu darbu Tomēr dažos gadījumos, atsevišķās situācijās, tik tiešām tā ir nestabila nodarbinātības forma. Šajā direktīvā ir tā ietver plašu vēsturi, vēl sākot no 90. gadiem, kad um, ministri izlēma sākt sarunas, bet 2001. gadā tās izgāzās un komisija 2002. gadā izlēma nāk lajā ar priekšlikumu direktīvai. Uh, Bija vajadzīgi seši gadi, lai padomē panākt vienošanos. Lielākās grūtības bija saistīts ar atkāpēm attiecībā uz e, vienlīdzīgas attieksmes principu. Direktīvas mērķis kuru beidzot pieņēma parlaments padomu, mērķis bija uzlabot aizsardzību strādājošajiem izveidojot eh, vienlīdzīgas attieksmes principu un tāpat laikā atzīt un atbalstīt pozitīvo lomu, kas ir pagaidu darba aģentūrām darba tirgū, piemēram, veicinot dalību valstīm eh, nevajadzīgu šķēršļu likvidēšanu. Tā tad ir trīs, eh, Trešais pāns, 5.1 pāns arī, kur ir definēta vienlīdzīga attieksme, kas ir kā princips, kas būtu jāpiemēro visiem uh, aģentūru strādājošajiem un attiecībā uz darba uh, samaksu un darba laiku. Piektais pāns. Tur ir uzskaitīti ierobežots atkāpes, kas ir atļautas pie stingriem ievērotiem nosacījumiem. Uh, pirmā, otrajā punktā šai pašā pantā ir piemērojums e, tiem darbiniekiem, kam ir pastāvīgs līgums. Tātad viņiem ir līgums ar darba aģentūru, un e, kamēr nav viņi nosūtīti darbā, viņi saņem kompensāciju. Tālāk, 5. pānt 3. punktā ir atkāpe E, koplīgumiem. Tad, kad pastāv koplīgumi, tad var būt atkāpe no vienlīdzīgas attieksmes principa, un e, mums ir gadījumi, kad šie koplīgumi ir spēkā. Un visbeidzot, visgrūtākais punkts, e, par kur bija vajadzīgi gadi, lai vienotos padomē, ceturtais apakšpunkts piektajā pantā, nosaka, ka tām dalību valstīm, kurām nav koplīgumu sistēmas un universālu koplīgumu sistēmu. Ir iespējams ne tikai atkāpties no vienlīdzības attieksmes principu, bet arī kvalifikācijas periodu noteikti eh, šīm eh, vienlīdzīgas attieksmes principam pēc konsultācijām ar sociālajiem partneriem, partneriem nacionāla līmenī. Un eh, svarīgs ir arī ceturtais pāns, kas rada dalību valstīm pienākumu pārskatīt visus ierobežojumus un aizliegumus aģentūru darba izmantošanai. Un tiek noteikts, ka šādi ierobežojuši pasākumu var eh, tikt eh, turēt uz vispārīgi interešu pamata, kā tas, piemēram, ir strādājušo aizsardzībai, ehm, darba drošības un veselības e, darbvietā nodrošināšanai un darba tirgus aizsardzībai. E, Dalību valstīm ir pienākums ievērot šos principus, nosūtot komisijai ierobežojumu pārskatu ziņojumu līdz 11. gada beigām. Tāpat arī sestais pants ir svarīgs aģentūras darbiniekiem tiek nodrošināta labāk piekļuva pastāvīgai nodarbinātībai, tāpat arī e, pieeja apmācībai. Un 7. pāntā tiek runāts par nosacījumiem e, attiecībā uz darbinieku pārstāvjiem vai nu uzņēmumā, kur viņi tiek nodarbināti, vai e, darba devējiem, kas šajā gadījumā ir pagaidu darba aģentūra. Direktīva komisijai rada pienākumu pārskatīt direktīvas piemērošanu nāklājā ar ziņojumu. Mērķis ir e, izlemt, vai nepieciešami grozījumi. Apspriežoties ar dalību valstīm un sociālajiem partneriem Eiropas Savienībā ir izveidot komiteja, kas joprojām strādā Tur eh, nonāk visi ziņojumi no dalību valstīm un eh, sociālajiem partneriem. Eh, pieejams arī ekspertu viedoklis. Un mēs tad publicējām šo ziņojumu šo gadu martā. Ši, šo ziņojumu papildina tehniskais dokuments ar diviem pielikumiem kas ir arī slaidos pieminēts. Kā tad ir galvenie konstatējumi šajā ziņojumā? Visām dalību valstīm ir jāpārņem šī direktīva, kaut arī daži to ir novēlot darījušas. Mums ir uzkrāta pieredze, pārņemšanas bija 2011. gadā, dažus eh, pārņēma to tikai 2012. gadā, ziņojumu mēs sagatavējam 2014. gadā. Tā kā eh, šis ir relatīvi īsts laika periods pagājis. Mēs eh, nekonstatējām īstenošanā nekādas izteikts grūtības par definīcijām, darbības jomu piekļuvi nodarbinātībai, aģentūra darba pārstāvniecība. Un šajās jomās mēs nekādas sarežģījumus nekonstatējam. Par atkāpēm no vienlīdzīgas attieksmes tur mēs konstatējam, ka ir 12 dalību valstis, kuras izmanto atkāps no šī principa. Austrija, Bulgārija, Vācija, Dānija, Somija, Ungārija, Īrija, Itālija, Malta, Nīderlanda, Zviedrija, uh, un apvienotā karalista. Ceturtais pāns - ierobežojuma un aizlieguma pārskatīšana. Praktiski visas dalība valstis ir informējuši komisiju par savus pārskatīšanas rezultātiem. Viena dalība valsts vēl to nav izdarījusi. Trīs dalību valsts uzskatīja, ka viņiem nav nekādu ierobežojumu, un ziņojumā ir uzskaitīti galvenie pamatojumi, kā, e, kā, kādēļ tas tā ir un kā ir notic, notikusi apspriešana sociālajiem partneriem. Mēs veicām īpašu izmeklēšanu, nedzirdējām nekādus uh, īpašas sūdzības par papildu izmaksām, kuras būtu radījusi šī direktīva, bet eh, no darba devēju viedokļa mm, esam saņēmuši sūdzības, ka aģentūru darba ierobežojumi nav pietiekamā mērā izmeklēti no na nacionālo iestāžu puses un ka daži ierobežojumi joprojām rada ievērojams izmaksas. Un ziņojumi secinājumi. Pirmkārt, kopumā direktīve šķiet, ka ir korekti un pareizi īstenota un piemērota, bet mums ir jāatzīst no līdz šim apkopotās informācijas, ka direktīvas dubultais mērķis vēl īsti nav pilnā mērā sasniegts. Pirmkārt, eh, vienlīdzīgs attieksmes princips, tur mēs atzīstam, ka atsevišķu atkāpju izmantošana un interpretācija, ko ir veikusi dažas um, dalību valstis, var iet pat tik tālu, ka direktīva neatstāja nekādu ietekmi uz eh, aģentūru darbības uzlabošanu. Diemžēl aģentūras eh, da, dažos gadījumos ir samērā neaizsargāts joprojām un uzlabojumi nav realizējušies. Otrakārt, par ierobežojumu un aizliegumu pārskatīšanu mēs atzīstam, ka atsevišķos gadījumos dalību valstu iestādes ir izmantojuši šo normu uh, lai leģitimizētu esošo situāciju, neveicot pamatotu izmeklēšanu par katru ierobežojuma izmaksām un ieguvumiem. Tomēr daži ierobežojumi pārskatīšanas rezultātā 2011. gadā ir likvidēti, un e, mēs ceram, ka tas nav tikai tāds e, rezultāts, kas ir vienā pieejā sasniegts. Mēs ceram, ka uh, Ehm, dalību valstis turpinās mazināt eh, šos ierobežojumus arī turpmāk. Darbs turpinās. Šis ziņojums sniedz ieskatu situācijā 2013. gada beigās. Komisija turpinās uzraudzīt direktīvas piemērošanu. Mums bija komiteja, kur piedalās dalību valstis un sociālai partneri kas kalpo kā fórums dialogam ar iesaistītajām pusēm, un tur mēs cenšamies noskarot tīp kādas problēmas ar direktīvas piemērošanu. Mēs varam izmantot divus instrumentus. Parastā pārkāpuma procedūra. Mēs redzam, ka eh, direktīva tiek pārkāpta. Un mēs, protams, izmantosim šo instrumentu nepieciešams. Otrs instruments ir eh, re rekomendācijas Eiropas pusgadā Tur, kur e, tiek e, konstatēti likumdošanas šķēršļi dalību valstī, šķēršļi izaugsmēji un darba tirgus elastīgai funkcionēšanai, tad komisija var nākt klajā ar uz valstīm orientētām rekomendācijām. Šobrīd mums nav plānu grozīt šo direktīvu, mūsu prioritāte ir nodrošināt tās atbilstīgu īstenošanu. Esam sākuši saņemt sūdzības no pilsoņiem un organizācijām. Nav gan lielā skaitā šīs sūdzības. Trīs šobrīd laikam ir šīs sūdzības. Tās mēs analizējam šobrīd. Ir arī preliminārs eh, jautājums tiesai. To Somijas tiesa eh, ir nosūtījusi Eiropas Savienības tiesai C503 lieta, tad attiecībā uz 4. pāntu direktīvā, kurā sūdzības iesniedzējs uzskata, ka nacionālās iestādes nav darījušas pietiekam daudz, lai pārskatītu ierobežojumus. Tad runa ir par 4. panta sekām. Tā ir lieta, kurai mēs ļoti rūpīgi sekojam jo tās uh, var radīt jurisprudents, tātad tiesas uh, uh, prakses nostiprināšanos, un tad skatīsimies, kāds būs iznākums. Sagaidām pēc dažiem mēnešiem, mēnešiem tiesas spriedumu šajā lietā. Tas arī viss, ko šobrīd gribēju prezentēju, un labprāt pats vai ar kolēģi palīdzību atbildēšu uz jautājumiem, kas jums varētu būt par šo ziņojumu. Thank you, Mr. Silva. Paldies, Silvas kungs. Tagad eh, mēs varam uzklausīt jautājumus un komentārus. Morēn Šārķīkundze, lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Silvas kungs, par šo ļoti pilnīgo izklāstu attiecībā uz direktīvas spēkā stāšanos. Pēc jūsu sacītā man ir daži papildu jautājumi, kuru sakarā gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Pirmkārt, jūs sacījāt, ka šīs direktīvas mērķis ir panākt to, lai pagaidu strādājošiem uh, varētu šī, šo aģentūru izmantot, lai piekļūtu pastāvīgai nodarbinātībai, un kā jūs vērtējat šo uh, virzību uz pastāvīgu nodarbinātību caur pagaidu darbu Savukārt patiesībā šī direktīvu saskaras ar ekonomisko krīzi Eiropā. Mēs zinām, ka testēšanas periods direktīvas ieviešanai ir ļoti sarežģīts nodarbinātības ziņām. Tas bija mans pirmais jautājums. Otrais jautājums attiecas uz atkāpēm. kā šādas atkāpes varētu samazināt. Trešais jautājums par darba devēju sūdzībām. Vai jūs esat izvērtējuši papildu izmaksas, kas ir viņu sūdzību eh, objekts? Un ceturtais jautājums. Mēs zinām, ka krīze ir apdraudējusi sieviešu nodarbinātību, vai jūs savā e, novērtējumā īpašu uzmanību esat pievērsis tam, kad e, eh, pagaidu nozarē tiek ietekmēts sieviešu un vīriešu darbs. Paldies! Vai mēs uzklausīsim atbildes? Šeit bija daudz jautājumu, bet mēs varam sākt uzklausīt atbildes. Es atbildēšu uz šo jautājumu grupu, pasvītrojot to, ka direktīvas Direktīvas priekšmets, direktīvas mērķis ir vienlīdzīgas izturēšanās nodrošināšana un pagaidu strādājošajiem iespēja strādāt lietotāju uzņēmumos. Tiek uzskatītas par pretlikumīgām tādas e, klauzulas līgumos, kuras neļauj lietotāju uzņēmumam pieņem darbā caur pagaidu aģentūru pēc eh, pagaidu darba pabeigšanas, bet šis būtu sekundārs vērts pēc vienlīdzīgas izturēšanās nodrošināšanas. Ziņojuma ietvaros mēs nesam veikuši ekonomiskā eh, izvērtējumu par šī līguma kā pārējas slomu ceļā uz pastāvīgu nodarbinātību, bet ir veikti citi pētījumi, un šī pārējas loma mainās atkarībā no ekonomiskā cikla, krīzes apstākļos. ir mazāk gadījumu, kad pagaidu darbs pārveidojas par pastāvīgu eh, darbu. Un, ja es pareizi atceros, tad šādu gadījumu procents ir zem 50% pārējā. Taču jāsaka, ka šeit būtu jāveic atsevišķs pētījums. Mēs to neesam darījuši ziņojuma ietvaros. Šis ziņojums galvenokārt skar direktīvu. Atkāpes ir noteiktas, tās var piemērotas, un tā ir daļa no di direktīvas līdzsvara. Mūsu nolūks nav mazināt šīs atkāpes. Mūsu nolūks ir novērst to, ka šo atkāpju izmantošana uh, radītu pārkāpumus, un kad šīs atkāpes nav proporcionālas un nedod strādājošajiem pietiekami daudz līdzekļu aizsardzībai. Piemēram, ja tas izvēršas kā atalgojuma atšķirība 50% apmērā salīdzinājumā ar pastāvīgajiem darbiniekiem, tad ir jājautā, ku, kāda ir šo atkāpju iedarbība un kā to pārvalda dalībvalstis. Šis ir pētījums pa konkrētiem gadījumiem atkarībā no saņemtajām sūdzībām, no organizācijām, no iedzīvotājiem un uh, arī direktīvu atkāpju ietvaros, kas pastāv. Par ietekmi uz ekonomiku. Mēs uzdevām jautājumu strādājošajiem, darba devējiem un nacionālajām vē, lēmējiestādēm, un nav pamata domāt, ka direktīvas piemērošana radītu papildu izmaksas. Atsevišķi darba devēji ir sūdzējušies par atsevišķām direktīvas klauzulām, konkrēti par vienlīdzīgas izturēšanās principa piemērošanu un pār ierobežojumu piemērošanu, konkrēti par to, kā dalība valstis ir pētījušas un vērstušās pret ierobežojumiem uz vietas. Citā ietvarā, ko mēs saucam par top 10, un kuras mērķis ir mazināt administratīvo nastu uz uzņēmumiem. Mēs esam it īpaši no MVU saņēmuši sūdzības pār uh, eh, administratīvajām izmaksām šīs direktīvas sakarā, tomēr bez eh, konkrētiem pētījumiem un precīziem skaitļiem. Ir tikai it īpaši no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem saņemti šādi signāli, bet eh, bez eh, kvantitatīvas sadaļas. Ieteikumu sievietēm domāju, ka Atsevišķi pētījumi šajā sakarā nav. Vismaz šī ziņojuma ietvaros. Saimon kungs. Thank you. Um, thank you, Mr. Silva, for your presentation. Paldies, Silvas kungs, par jūsu prezentāciju un visiem skaidrojumiem. Jūs jau pāris reizes atsaucāties uz saņemtajām sūdzībām Jūs teicāt, no pilsoņiem un organizācijām šādas sūdzības ir bijušas, un tādas ir tikai trīs, kas eh, šķiet diezgan pārsteidzoši. Es nezinu, vai tās trīs sūdzības ietver arī to, ko iesniedza 3. Eh, septembrī 2013. gadā mm, Brītu arotbiedrību kongress. Kā jūs zinat, tas ir eh, vairāk kā gadu atpakaļ, un komisijai šādā termiņā ir jāatbild uz sūdzībām. Nu jau 15 mēnešu jautājums ir neatbildēts, un man šķiet, ka tas eh, šķiet pietiekami ilgs termiņš, lai tomēr atbildētu šo sūdzību, un sūdzības eh, jautājums ir ļoti vienkāršs, un tas arī principā ir iekļauts jūsu prezentācijā. Jūsu prezentācijā ir rakstīts ka šī ir sistēma, kas darbojas samērā labi un pēc tam tālāk ir norādīts, izņemot dažās valstīs, kuras izmanto atkāpes. Un tajos gadījumos tas nedarbojas nemaz. Un TUC sūdzējās, ka tā kā notiek Zviedrijas atkāpes e, ļoti e, bieži pārkāpšana apvienotajā karalistē, tad šīs tiesība akts apvienotajā karalistē nav īstenots atbilstošā veidā. Šī ir ļoti nopietna sūdzība. Uh, Uh, pret uh, apvienotās karalists valdību to ir iesniegusi galvenā arotbiedrība organizācija, tātad TUC, kura pārstāv visu organizēto darba spēku apvienotajā karalistē. Tātad pirms 15 mēnešiem šī sūdzība tika iesniegta Eiropas komisijai. Vai jūs varētu lūdzu dažus vārdus pateikt par šo sūdzību? Un kas ir vēl svarīgāk, lūdzu dodiet, nosauciet mums datumu, kad eh, arotbiedrību kongresa TOC varēs eh, saņemt atbildi uz šo ļoti svarīgo jautājumu, kas ir ārkārtīgi svarīgs simtiem tūkstošu eh, darba aģentūru strādājošo, jo viņi tiek eksploatēti tieši tādā pašā veidā, kā citi tiek aizsargāti. Jā, paldies. Varu apstiprināt, ka uh, Britu uh, arotbiedrību sūdzība ir viena no trijām, tā ir jāsaka pirmā, kas tika iesniegta. Man ir jāievēro konfidencialitātes prasības, jo prasības iesniedzējs uh, ir prasījis saglabāt konfidencialitāti, tā ka es var, nevaru atklāt nekādas detaļas, var tikai pateikt, ka jā, ka šāda sūdzība ir iesniegtā pastāv. Tur ir runa par to, ka apvienotā karaliste uh, piemēro pirmo atkāpi kad aģentūras darbiniekam ir pagai, e, pastāvīgs kontrakts un viņam tiek maksāts arī starp e, darbu uzdevumiem. Jautājumā, jautājums ir par šo summu, samaksas summu starp darbu uzdevumiem un par samaksas samazinājumu. Salīdzinājumā ar standarta līguma darba ņēmējiem. Esam sazinājušies ar apvienotās karalists iestādēm esam izveidojuši jau vairākus kontaktus ar eh, attiecīgajām iestādēm. Lieta ir eh, šobrīd vēl atvērta, jautājums ir atklāts. Jā, tik tiešām ir pienācis laiks komisijai lemt vai virzīties uz priekšu attiecībā uz eh, sodu procedūru vai slēgt šo lietu. Un es ceru, ka komisija to izdarīs samērā drīz, bet tā ir lieta, kurā mm, nav bezdarbības. Mēs vācam informāciju, gan uh, no sūdzības iesniedzēja, gan arī no mm, apvienotās karalītes iestādēm, un tagad mums drīz būs nepieciešami elementi, lai pieņemtu attiecīgu lēmumu. Es atvainojos, bet nekādās detaļās vairāk nevar iedziļināties. Saimon kungs, uh, jūs varat uzdot otru jautājumu. Jā, paldies. Gribu tikai teikt, ka tas ir dīvaini, ka jūs saist konfidenciālitātes nosacījumi Šī ir Eiropas parlamenta nodarbinātības komiteja. Mēs esam ievēlēta iestāde institūcija, lai kontrolētu, pārbaudītu to, ko jūs darat. Tā bija ļoti liela sūdzība. Šeit ir preses relīze no TUC puses, tātad 3. Eh, septembris 2013. gads, kas tika nosūtīts uz eh, World Press, un tur ir visas detaļas par šo sūdzību. Nu, man nešķiet, ka tā ir īpaši konfidenciāli, tā, konfidenciāli šādā kontekstā. Uh, Kāda tad ir šie konfidenciālitātes statūti, kas jūs saist, un vai jūs varat apstiprināt to, ko jūs šķiet sakat, ka neskatoties uz šiem konfidenciālitātes nosacījumiem, ka jūs uh, paredzat ir plānots atbildēts uh, uz uh, TUC iesniegto sūdzību, kur jau nu ir 15 mēnešu veca. Jūs teicāt, ka drīz tas varētu notikt. Vai mēs varam sagaidīt, ka, teiksim, līdz Ziemassvētkiem kaut kas notiks, kāda atbildi tiks dot? Kad sūdzība ir iesniegta, sūdzības iesniedzējiem ir eh, iespēja prasīt, eh, lai konfidencialitāte tiktu ievērot. Daži sūdzība iesniedzēji to dara, citi nē. Šajā gadījumā TUC arotbiedrība prasīja, lai tiktu ievērot konfidencialitāte. Ko viņi pēc tam darīja? Uh, savā preses relīzē, paziņojumā, tas ir uh, viņu ziņā, bet mūs saista konfidencialitātes nosacījums tad, kad sūdzības iesniedzējs konkrēti ir prasījis. Nav dzirdam komentāru zālē bez mikrofona. Tātad, Saimon kungs, uh, kādā sakarībā jūs sakat, ka tas ir konfidenciāli? Tātad atbilde ir konfidenciālitātes noteikumi attiecībā uz sūdzībām. Vai jūs varētu atrakstīt man, Saimon kungs saka, tātad eh, paskaidrot, kāds pamats ir šai konfidencialitātei? Jā, tā ir eh, standarta procedūra. Mēs esam izveidojuši kontaktus gan ar sūdzības iesniedzēju, esam tikušies arī pāris reizes, un tāpat, kā es teicu, arī ar eh, dalību valsts iestādēm esam dibinājuši kontaktus, lieta joprojām ir atklāta un lēmumu pieņems uh, uh, Eiropas komisija, ja tā nolems piemērot sodu procedūru. Steinbruks kundze. Jā, vien... Jā, paldies par šo sniegto informāciju, bet tas ir skaidrs, ka e, tas nav apmierinoši, ja īstenošana notiek tik ilgā laika posmā un paliek tik daudz neatbildētu jautājumu bija tik daudz dažādu aspektu saistībā ar atvaļinājumu laiku arī, kas netika ievēroti. Šobrīd tas ir kā instruments, lai aizstātu pastāvīgās darba vietas ar lētāku darbu spēku uz ierobežot laiku. Nu jau kādi pieci gadi pagājuši. Eh, manā reģionā šā, um, tika izvērtēta uh, reģionālās darba aģentūras, un jau toreiz, pirms pieciem gadiem, tika secināts, ka š, uh, nav situācijas uzlabošana, tas nav kā tilts, bet kā um, neliels kociņš varbūt pāri upei. Un ka uh, tie, kas vēlas at nonākt atpakaļ uh, darba tirgu, šādā gadījumā ielaižas uz tādu nestabilu uh, nestabilām darba attiecībām. Šiem datiem jau vajadzētu būt jūsu rīcībā, kāda tur ir situācija. Kas attiec uz vienlīdzīgas attieksmes principu piemērošanu, un arī jūs to sacījāt, ka situācija nav apmierinoša. No jūsu pirmspēdējā slaida es sapratu, ka jūs redzat problēmas, bet nesot nepieciešamības uzlabot kaut ko. Vai jūs varētu tur tomēr precizēt? Runājot par 4. pānta interpretāciju, un spriedums jau tik gaidīts oktobrī, nu labi, ka tas šobrīd vismaz ir. Vai jūs saredzat arī šeit draudus, ka pastāv iespēja, ka varētu turpināties regulāras eh, vai pastāvīgas nodarbinātības aizvietošana ar pagaidu darbu? kas e, varētu tomēr būt negatīvi darba ņēmējiem. Mums ir konkrētas problēmas īstenošanā. E, Eiropas arotbiedrības mums saka, ka, piemēram, tiek e, Francijā publiskajā dienestā ierēģņus aizstāta ar pagaidu nodarbinātajiem. Vācijas situācijas pazīst labāk. Tur vienlīdzīgas attieksmes eh, princips tiek ignorēts. Par apvienotās karalists sistēmu jau man, mans kolēģis tikko izteicās. Esmu arī dzirdējusi, ka konsultācijas ar sociālajiem partneriem vairākās eh, dalību valstīs nenotiek tā, kā tiek prasīts direktīvā, piemēram, Bulgārijā vai Portugālē. Vai jums tur ir kas sakāms? Uh, Un ko komisija plāno darīt lietas labā? Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs pēc iespējas ātrāk, vēlākais pēc diviem gadiem, sagatavotu īstenošanas ziņojumu, kurš tiek publiskots. Jo vienā vai otrā vietā šeit tomēr ir redzams problēmas. Un mans pēdējais jautājums. Jūs prasījāt dalību valstīs uzņēmumiem, kur ir problēmas. Vai esat arī prasījuši, kur ir e, problēmas darba ņēmējiem? Gan pagaidu darbā, gan arī pastāvīgajā nodarbinātībā. Jo tas, ka pieaug pagaidu darba ņēmēji skaits, statistiski nozīmē samazinājumu pastāvīgajai darbā. Netiek jau radīts jaunas darba vietas, izņemot administrācijā uh, pagaidu darba aģentūrām.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 pagaidu darba izmantošanu, gluži pretēji. Mērķis ir zināmā veidā leģitimitēt, tātad padarīt uh, leģitīmu šo uh, pagaidu darba uh, formu un arī runāt par apmaksu un darba nosacījumiem. Tas viss tika uzlabots ņemot vērā ieviesto vienlīdzīgas attieksmes principu, un tāpēc nevajadzētu būt nekādiem tālākiem šķēršļiem vai ierobežojumiem šāda darba izmantošanai. Tāda ir šī direktīvas pamatā esošā doma, filozofija. Vai direktīva darbojas simtprocentīgi? Nē, komisija to neapgalvo, tā nav. Mums ir jāturpina uzraudzīt direktīvas īstenošanu, bet līdz šim nesam saņēmuši nekādus konkrētus direktīvas grozījumu priekšlikumus, un dalībvalsts vai iesaistītās puses nav paudušas nekādu vēlmi mainīt kaut ko direktīvā. Mēs uzskatām, ka pagaidu darba aģentūru izmantotais darbs ir izmantojams tajās situācijās, kur darba situācija tāda neskaidra, jo darba devēji uh, piemēram, nezinu, viņiem nav īsti skaidrs, cik ilgi viņiem būs nepieciešams nodarbināt cilvēkus, tā ka viņiem ir nepieciešama kaut kāda aizsargātības forma. Tāpat arī varētu būt kaut kādi mazi, ļoti specializēti ekspertu uzņēmumi, kuri teiksim, izmanto kaut kādus apakš uh, uzņēmējus, uh, teiksim, darba aģentūru, kura viņiem var norekrutēt nepieciešamos cilvēkus konkrēti kaut kādu specifisku darbu veikšanai. Bet ir nepieciešams, lai šiem uh, pagaidu darbiniekiem arī būtu nodrošināta vienlīdzīga attieksme, arī runājot par samaksu, apmācību. Jautājums te ir tāds, cik lielā mērā uh, Dažos gadījumos atkāpes tiek pārkāptas un noved pie situācijas, kad vienlīdzīga attieksme netiek nodrošināta. Mēs negribam, lai tas paliktu kā tāds teorētisks princips uz papīra. Bez kāda pielietojuma praksē mēs salīdzinam tā sauktās eh, Zviedrijas atkāpes īstenošanu Zviedrijā un apvienotajā karalistē un skatāmies, kāds ir rezultāts. Tā tad eh, redzam, ka viena un tā pat atkāpa var novest pie atšķirīgiem rezultātiem. Tā tad tas ir viens aspekts. Potenciāls uzlabojumiem, jā, ir divi instrumenti, ko komisija plāno izmantot. Viens ir izmantot iespēju uzsākt sodu procedūru, tad, kad uzskatām, ka dalība valsts nav adekvāti īstenojis direktīvu, un otrām kārtām paredzam izteikt ieteikumus Eiropas eh, kāda ietvaros. Esam jautājuši darba eh, ņēmēju eh, pārstāvu viedokli par direktīvas darbību un, jā, ir bijušas konkrētas sūdzības no arotbiedrībām par direktīvas īstenošanu tāpat laikā nav bijis nekāds aicinājums vai prasība tā fundamentāli mainīt uh, direktīvu. Tātad šāda prasība no arotbiedrību puses nav bijusi. Tas eh, arī viss, ko var pateikt eh, atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un vēlreiz šis jautājums par eh, tādu kā atspērienu punktu. Te varbūt nav izdarīts novērtējums tik precīzi par to, cik lielā mērā šī direktīva varbūt kā tāds atspēriena punkts šiem pagaidu darba ņēmējiem, lai viņi iegūtu pastāvīgu no darbu. Bet ir pētījumi, tos ir veikušas konsultāciju firmas un arī nozarē ir šādi pētījumi, kas var sniegt kaut kādu statistisku pārskatu par šo aspektu, bet šī ziņojuma ietvaros mēs neesam veikuši šādu pētījumu. Paldies! Thank you. I'll give the floor to Paldies. Štēbruks kundze. Jā, man bija arī jautā. Man bija arī jautājums attiecībā uz sociālo partneru iesaistīšanu dalību valstīs. Vai jūs varat apstiprināt, ka tā tas ir, ka dažās dalību valstīs eh, sociālajie partneri nav tikuši iesaistīti direktīvas īstenošanas procesā? Uh, un ko komisija konkrēti ir darījusi, ja tāds tā ir bijis, jo tas tomēr ir ierakstīts direktīvā. Well, uh, the implication of the social Par sociālajiem partneriem runājot Eiropas līmenī, viņi līdzdarbojas mūsu ekspertu komitejā un viņi ir pilnībā piedalījušies ziņojuma izstrādē esam lūguši dalībvalstis savos ziņojumos eh, to izstrādē arī konsultēties ar sociālajiem partneriem. Sociālie partneri, ja eh, dalībvalsts ietvaros nav notikušas atbilstošas konsultācijas ar viņiem, viņi vienmēr var paust savu pozīciju mm, caur pārstāvību Eiropas Savienības līmenī. Tālāk par uh, atkāpju īstenošanu, piemērošanu. Tur ir nepieciešama sociālo partneru līdzdalība kolektīvas procedūras ietvaros. Mēs uh, uh, šo jautājumu izskatām un varam pieņemt atkāpes tikai uh, tad attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi, ja kolektīvais līgums ir pareizi īstenots. Un to mēs arī aplūkojam. Bet tas arī viss, ko varu teikt šajā sakarībā. Thank you. Paldies. Un tagad došu iespēju uzdot divus jautājumus, tā lai mēs varētu saņemt uh, visas atbildes. Ula Kristēsen kungs, lūdzu. Formand, og tak til uh, herr Silva. Paldies, priekšsēdētāji, un uh, liels uh, paldies Ilskungam par prezentāciju. Man šķiet, ka tas bija 2009. gada decembrī, kad mēs vienojāmies, ka uh, būs šā direktīva par uh, pagaidu darba aģentūrām, un jāsaka, tā bija tāda laba diena Eiropas parlamentam, jo uh, sociālā jomā nemaz nav tik daudz uh, darba veikts bet uh, bija nepieciešama lielāka elastība darba tirgu, nepieciešams, lai vairāk cilvēkiem būtu šis kontaktu punkts ar uh, darba tirgu un lai varbūt ilgtermiņā viņi tomēr nonāk kaut kur tālāk, bet uh, tomēr, ja pastāv viss šīs atkāpes, tas nenodrošina vienlīdzību un tas principā traucē rast radošs risinājums. Vienīgais mērķis šeit ir izvairīties no vienlīdzīgas attieksmes, un principā jau tas grauj uh, pamatu šim tiesību aktam, jo ir uh, radoši cilvēki, kas cenšas vienkārši apiet šos noteikumus, un es ļoti ceru, ka mēs atradīsim veidu, lai nodrošinātu godīgu konkurenci. Un esmu pārliecināts, ka šīs ir uh, direktīvas mērķis, tātad, ka uh, Pret šiem pagaidu strādājošiem ir jātiec vienlīdzīgā veidā, un tāpēc ir nepieciešama godīga konkurence starp uzņēmumiem. Un tad tas būtu godīgi attiecībā arī uz individuāliem strādājošiem. Pretējā gadījumā tas būs tāds, nu, neiespējams uzdevums. Man ir jautājums, vai būtu iespējams ienest kaut kādas uh, grozījumus, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi? Paldies! Okay, Frau Vorsitzende, Tas um, mit der. Paldies, priekšsēdētāji, par konfidencialitāti es pārbaudīju, ja mēs to pieņemam, bet mēs tomēr vēlamies um, atbildīgajā komitejā uzkrāt pieredzi. Ir labi, ka mums ir šāda direktīva, lai mēs no šīs uh, pelēkās zonas izvilktu daudzos uzņēmumus, kas šajā jomā strādā. Uh, Un eh, pie manis eh, viesojas pārstāvi no daudzām šādām firmām Vācijā un biju pārsteigts arī par to, cik daudz šī situācija mainījusies. Eh, šis process ir nozīmīgs un vajadzīgs, bet to nevar salīdzināt ar situāciju citās valstīs. Tāpēc jautājums. Jūs sacījāt, ka jums ir nepārtraukt viedokļu apmaiņa ar sociālajiem partneriem. Uh, Eh, daži no tiem ir arī šajā eh, komitejā, ko jūs pieminējāt. Cik eh, daudz šie sociālai partneri ir iesaistīti šajā komitejā? Jā, visi var rakstīt elektroniski, bet viņiem jau jābūt arī sanāksmēm. Lai būtu priekšsats, cik daudz organizācijas tur ir pārstāvēts. Uh, Un otra lieta, parlaments ir pārliecināts, ka ir nepieciešams dialogs ar sociālajiem partneriem, bet es arī labi apzinos, ka daudzi sociālajie partneri vēl īsti nedarbojas tā, kā mēs to vēlē, vēlamies, vai nepastāv vispār. Mums ir jācežas motivēt viņus, lai veidoto šī sociālā partnerība. Un trešais. Jūs vienā no secinājumiem sacīja, ka vēlties izmantot Eiropas pusgadu, lai uh, iekļautu uh, Uh, ieteikumus uh, tajos, kas vērst uz uh, nacionālajām valstīm, vai tas līdz šim netika darīts? Un runājot par elastīgumu, mēs jau atceramies ziņojumus par elas drošību, un jūs runājāt par pagaidu darba lomu, kas ir jāpārskata, ņemot vērā uh, moderno, elastīgo darba tirgu vajadzības. Vai jūs varētu precizēt, ko jūs ar to domājāt? Ka pagaidu darbs varētu nonākt nepareizā virzienā, vai jūs varētu precizēt, ko jūs domājat ar sacīto? Well, um... Kā jau es sacīju pirmīt, pagāja seši gadi līdz direktīvas pieņemšanai padomes disk, eh, diskusijas bija sarežģītas, atkāpju jautājums, tā skaitā un atsevišķās valstīs bija visai nedaudz ierobežojumi pagaidu darba aģentūru izmantošanai. Viņi nevarēja pieņemt konkrēto noteikumu pieņemšanu par vienlīdzīgu samaksu, ja nebija kvalificēšanās peri periods. Šis jautājums tika diskutēts ilgu laiku, un gadi, seši gadi pagāja līdz tika rasts kompromiss starp dalībvalstīm, kurām bija ļoti atšķirīgi noteikumi šajā jautājumā. Atceroties to, cik grūti bija padomē rast kompromisu, varbūt tāpēc dalībvalsts nelūdz direktīvas grozīšanu. Un ņemot vērā saņemto sūdzību skaitu, mēs uzskatām, ka uh, tās nepamato direktīvas uh, pārskatīšana. Ir citas direktīvas šajā jomā, kuras ir jāpārskata, ņemot vērā saņemto sūdzību skaitu, pārkāpumus, un mēs šo direktīvu neuzskatām kā prioritāru pārskatīšanai. Tāpēc problēma mūsuprāt ir jārisina šīs direktīvas piemērošanā, tādas pastāv, mēs esam identificējuši. Uh, šādas problēmas ceturtā panta izmantošana dalībvalstīs un atsevišķas interpretācijas, kas ir tālas no vienlīdzīgas izturēšanās. Šīs ir pamat problēmas, kas ir atrisināmas, bet eh, direktīvas ietvaros mēs neplānojam to pārskatīt. Par direktīvas um, paredzēto fleksibilitāti izņemu, izmantot aģentūras darbu bez ierobežojumiem, piemēram, nozara aizliegumi vai um, nozīmējumu termiņa ierobežošanu atsevišķās dalību valstīs. Uh, Eh, nozīmētu to, ka atsevišķi uzņēmumi nevar izmantot šīs aģentūras eh, tik daudz, cik vēlētos, jo ir ierobežojumi. Ko var teikt šajā sakarā? Direktīva ir balstīta uz 153. Eh, pāntu, kurš piešķir Eiropas Savienībai noteikti likumdošanu, lai aizsargātu strādājošo un minimālos standārtus šajā ziņā problēma, ar kuru saskars uzņēmumi, var tikt atrisināt ar citas likumdošanas palīdzību, kas nosaka harmonizētas noteikumus, piešķirot brīvu piekļuvu aģentūru darbam. Tās ir jādara vienotā tirgus likumdošanas un nevis darba likumdošanas ietvaros. Tāpēc mēs nevaram lūgt dalību valstīm atcelt eh, šos ierobežojumus, varam lūgt tos pārskatīt. Tāda ir eh, līdzšinējā komisijas nostāja. Mēs uzskatām, ka mē, mums nav juridiskās bāzes, lai uzliktu par pienākumu atcelt ierobežojumus. Mēs iesakām šādus ierobežojumus, lai tie būtu proporcionāli, lai dalībvalsts veiktu pasākumu šajā ziņā, bet tas ir viss, ko mēs šajā sakarā varam darīt. Par strādājošo aizsardzību mēs turpinām uzklausīt iedzīvotājus, kuriem ir tiesības iesniegt lūguma rakstus, arotbiedrības, mēs regulāri sazināmies ar arotbiedrībām šajā sakarā, un, kā jau es sacīju, mēs varam strādāt, lai mudinātu dalību valstis ievies direktīvu atbilstīgi tās mērķiem. Turpina priekšsēdētāji deputāti Agija un eh, deputāts Mārtēns. Grazie, prezidente. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms daži apsvērumi. Pagā, pastāvīgais darbs ir standarts, vai vismaz tā tam būtu jābūt. Un tad, kad mēs runājam par eh, pagaidu darbu, tad tam vajadzētu būt izņēmumam kas var tikt kontrolēts un pārbaudīts. Vēl viens aspekts - darba mobilitāte. Vēlos to pasvītrot. Bieži es dzirdu, runājam par šo jēdzienu. Manā valstī tiek runāts par nestabilitāti, nedrošību darbā, jo pietrūkst sociālās nodrošinātības, aizsardzības. Un piemērojot šādus noteikumus, ir jābūt arī aizsargājošiem instrumentiem. Un to es vēlējos pasvītrot. Tālāk runājot pār atkāpēm. Man ir tāds iespējas, ka tās ir kā iegarsts, ko izmanto dalību valstis, lai pēc saviem ieskatiem piemērot šo direktīvu. Citiem vārdiem sakot, atkāpes klauzula, ik viens to izmanto pēc sava prāta. Es varētu nosaukt divus gadījumus - Vācijas atkāpe un vēl viena atkāpe. Bet tas nebūtu tik būtiski. Uz šo jautājumu es atbildi no jūsu puses jau zinu, atkāpei būtu jātiecas tikai uz ekonomiskiem un finanšu aspektiem, vai būtu jāpārskata arī noteikumi, jo beigās izrādās, ka varbūt ir jā. Doma ne tikai par ekonomiskajiem aspektiem, bet arī par darba nosacījumiem, apstākļiem. Martēna kungs, paldies! Uzklausot jautājumus un atbildes, mēs redzam, ka pagaidu darba izmantošana ir atšķirīgi katrā dalība valstī. Ir atsevišķas valstis, kurā tas izpaužas kā ļaužu eksploatācija bez sociālā nodrošinājuma. Francijā viss norit samērā labi, lietotāji ir gandarīti. Man jautājumi ir, vai komisija ir iecerējusi noteikti maksimālo pagaidu strādājošo skaitu uzņēmumā, lai novērstu pārkāpumus? vai 90% pagaidu darbinieku uzņēmumā nav pārkāpums, vai ir iecerots ierobežot vien atkārtotas misijas eh, izmantošanu no pagaidu darba, kas dotu iespēju uzņēmumam nenoslēgt eh, pastāvīgu darba līgumu un domāju, ka pagaidu darba liela speciālista šajā zālē ir mūsu tulki, un runātājs viņiem vēlas pateikties par darbu. Ça mange pas. Uh, donc, uh, d'abord. Atbilde. Pirmais jautājums. To uzdevā Itālijas deputāti. Teikšu skaidri, ka bez atkāpēm nebūtu direktīvas. Tāda, tāds stāvoklis bija 2008. gadā. Bez atkāpēm direktīvas nebūtu. Jā nebūtu reāli iedomāties direktīvu, kas nosaka protekcijas standartus bez atkāpēm. Bija jānosaka minimālie standarti 28 dalībvalstīm, ņemot vērā šo daudzveidību pa, eh, visās jomās pagaidu darba tirgū Dalībvalsts var veidot augstākus protekcijas standartus, bet šis te ir minimums Eiropai, un bez atkāpēm direktīvas nebūtu. Par nākošo jautājumu komisija nav iecerējis noteikt kvotu pagaidu strādājošo skaitam uzņēmumā. Tas būtu uh, mikromanagements un tas pārkāptu visus subsidiatātes standārtus. Mūsu pieeja ir atšķirīga, tas nozīmē garantēt vienlīdzīgu izturēšanos un vislabāko iespēju aizsardzību pagaidu strādājošiem. Bet uh, nevajag noteikt ierobežojumus uzņēmējiem. Tālāk par to, cik bieži atkārtojas, eh, tiek noslēgt atkārtoti līgumi. Cik tālu liela daļa pagaidu strādājošo attiecībā pret savu darba devēju ir ar pagaidu darba līgumu, viņi tiek pasargāti pret pārliecīgi eh, secīgu eh, līgumu skaitu ar direktīvu, kas regulē eh, pagaidu darba līgumu noslēgšanu. Direktīva 99, 71. Viņi ir aizsargāti ar šo direktīvu pret pārliecīgu līgumu skaitu. Tālāk ir liela daļa strādājošo, eh, kuriem ir pastāvīgais darba līgums, viņu darba aizsardzība. Viņi var uh, tikt nodarbināti bez ierobežojumiem, taču uh, Vissvarīgākais ir attiecības ar darba devēju, kas ir jāgarantē pastāvīga darba līguma ietvaros. Thank you. Now the question. Paldies. Šulc kunga jautājums. Un pēc tam Fantulis kunga jautājums. Jā, herzlichen Dank. Paldies par jūsu izklāstu. Man ir viens jautājums un viens komentārs. Vispirms jautājums. Vai jums ir arī pieredze saistībā ar kopsakarību starp pagaidu darbu un minimālo algu? Jūs zināt, dažās dalību valstīs ir dal eh, minimālā alga, dažās tā ir tikko ieviesta pēdējos gados. Un eh, vai jums ir pieredze par šo kopsakarību starp minimālo algu un pagaidu darbu? Un komentārs. Manuprāt, par pagaidu darbu eh, var labi atrast informāciju par pētījumiem un ziņojumiem, bet pēc dzirdētām man eh, rada arī zināmu izbrīnu. Esmu tagad tikko ievēlēts parlamentā, desmit gadus strādāju uzņēmēju darbībā Nu, varu sacīt, ka ja pret pagaidu darbiniekiem uh, izturas sliktāk uzņēmumā nekā pret uh, pastāvīgiem darbiniekiem, tad arī tie sliktāki darba rezultāti. Un to es uh, varu teikt no savas pieredzes Vācijā. Un tas, ko Steinruks kundze sacīja, man tas īsti uz man desmit gadu pieredzi šajā jomā, nu, es tam nevaru piekrist. Fontulis kungs. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από την πλευρά μας. Paldies. Priekšsēdētāji mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem ar šo direktīvu, jo ir iespējams, ka ja tas e, tiek īstenots tādā veidā, kā tas šobrīd notiek, tas nāks par labu tikai lielajiem uzņēmējiem. Iegūmi būs ļoti vienpusīgi. Tādējādi pavērsies iespēja eksploatēt eh, strādājošos. Manā valstī man pieredze eh, pagaidu darbā saistīta ar pasta pakalpojumiem, kur eh, pagaidu darbinieks strādā pāris stundas no rīta, pāris stundas pēcpusdienā, pāris stundas vakarā. Ļoti gara darba diena. Uh, bet e, faktiskais darba laiks ir it kā tikai 6 stundas. Tā ir tāda ekstremālāka elastīguma forma. Un tāda vismaz ir pieredze manā valstī, Grieķijā, pasta pakalpojumu sektorā. Un tik tiešām žēl, ja šī direktīva dos iespēju ar šādu ekstrēmu elastīgumu izmantot eh, nepiemēroti šos principus eksploatējot strādājušos. Atbilde. Jā, mēs veicām pētījumu paši pirms pāris gadiem un konstatējām eh, ekstrēmas eksploatācijas gadījumus vairākus attiecībā pret strādājušajiem. Uh, Es nenoliedzu, ka šādas situācijas pastāv. Tas, ko es vēlējos sacīt, ir tas, ka bez šīs direktīvas situācija būtu sliktāka. Šī direktīva ir izveidojusi aizsargājošas noteikumus pagaidu darbiniekiem, kas nepastāvēja dažās dalībvalstīs vispār. Bez šīs direktīvas šādas aizsardzības eh, strādājušajiem nebūtu kas šobrīd veido jau 1,6% no strādājušiem, dažās valstīs pat daudz vairāk. Dažām dalību valstīm ir jāievieš nacionāla likumdošanā noteikumus, eh, kas ir aizsargājošāki strādājošiem nekā pirms tam esošie. Tas ir vismaz solis pareizajā virzienā attiecībā uz strādājošo aizsardzību. Par minimālo algu. Jā, protams, uh, tā tiek piemērota arī bez šīs direktīvas strādājošajiem pagaidu darbu. Bet parasti tas eh, tomēr nu, pagaidu darbā nozīmē uh, līmeni virs minimālās algas. Tad mēs vēlamies vienlīdzīgu samaksu starp strādājušajiem, kas strādā pastāvīgi darbu un pagaidu darbu vienā uzņēmumā. Uh, minimālās algas jautājums šeit nav aktuāls. Mēs cenšamies uh, Eh, noteikt eh, nosacījums virs šī minimālās algas līmeņa. Eh, bet minimālās algas jautājums dalību valstīs neatstāja nekādu ietekmi. Izņemot, protams, ka, kā minimums visiem strādāšiem, bet ar vai bez direktīvas tur tā situācija nemainītos. Makintājas kundze, pēc tam Morvai kundze. Paldies, priekšsarētāji, paldies Sils kungam par jūsu prezentāciju. Tā bija ļoti interesanta. Esmu strādājusi MVU, kā pirms manis runājušie, esmu vadījusi 25 gadus uzņēmumu, un es teiktu, ka mēs nebūtu varējuši strādāt, ja mums nebūtu pagaidu darbiniekiem, ja eh, kāds e, dodas atvaļinājumā un nu, nevar iztikt bez darbinieka, tad ir jāvajadzīs kāds pagaidu darbinieks, kurš aizpild šo uh, vietu. Un ja kāds saslimst, jums ir jābūt iespējai piesaistīt pagaidu darbinieku. Tas var novest pie uh, pilnvērtīgas darba vietas uh, aizpildīšanas, tātad jūs iepazīstat darbinieku un vakāns uh, parādās, tad ir arī iespēja to aizpildīt. Esmu pret to, ka pagaidu darbs vai nepilnas slodzes darbs ir kaut kas slikts. Ir cilvēki, kas vēlas tieši šādu darbu. Nevajadzētu skatīties uz pagaidu darbu eh, kā kaut ko tādu, kas ir kaut kas slikts un ir pieļaujams tikai atsevišķos gadījumos. Uh, Neviens mazais vidējais uzņēmums nevarētu izdzīvot, ja tāda nebūtu. Šeit nav runa tikai par slimības laikā vai svētku laikā eh, vakants aizpildīšanu, bet projekts, piemēram, kurš ilgs tikai pāris mēnešus, nu jūs nepie, neizveidosiet jaunu darba vietu, lai pēc tam atlaistu cilvēku, jūs uz pagaidu darbu pieņemsiet kādu projektu vadītāju, piemēram. Es pārāk daudz biju dzirdējis vienpusīgs arguments, tāpēc vēlējos uzsvērt, cik svarīgs ir šis pagaidu darbs. Un tagad mans jautājums. Man izklausījās, ka trīs sūdzības komisijai ir ļoti mazs skaitlis. Mēs jau no Šona Saimana dzirdējām, ka viena no sūdzībām ir no apvienotās karalists arotbiedrībām Vai esat saņēmuši arī kādas sūdzības saistībā ar 4. pāntu par nevajadzīgiem šķēršļiem vai aizliegumiem, vai par šo punktu esat saņēmuši arī sūdzības? Morvai kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, smīnēju, kad eh, Makentājers eh, kundze tikko izt, izteicās, bet īstenībā man būtu bijis jāraud. Tas, ko viņa sacīja, skaidri parādīja, ka mēs dzīvojam divās atšķirīgās pasaulēs. Vecās dalība valstis dzīvo vienā un jaunās kolonizētās dalība valstis, pie kuras piedara arī mana valsts Ungārija pagaidu darbs Ungārijai nozīmē kaut ko pilnīgi citu nekā Makentārs kundze aprakstīja. Es jums paskaidrošu. Tas, ko, e, e, ko tas nozīmē Ungārijas darba ņēmējiem. Rietumu uzņēmumi, kas e, savu ražošanu veids Ungārijā, pieņem darbā tikai pagaidu darbinieks. Viņiem nav nekādu pastāvīgo darba vietu. Kāpēc? tāpēc, lai liektu darba ņēmējiem iespēju izmantot darba tiesības. Viņi strādā par 200-300 eiro mēnesī, burtiski kā vergi. Lūk, ko nozīmē pagaidu darbs Ungārijā. Pat šis apzīmējums pagaidu darbs Un tas ir pagaidu darbs, taču nevar būt, ka cilvēks ir tikai uz pagaidu, uh, uz kādu laiku tikai vajadzīgs. Ir eh, tātad eh, uzņēmums, kurš aizdod it kā šo darbinieku, gluži kā putekļu sūcēju vai kaut ko citu, un kāds to nomā, Un šeit rodas attiecības kā ar kaut kādu preci, bet kur tad cilvēcīgums? Runājot taču par dzīvu cilvēku. Un vai komisija ir informēta par to, kā Ungārijā ļaunprātīgi tiek izmantots šis status? Jūs sacījāt, ka e, tiek pārstāvēta e, sociālai partneri. Kurš tad pārstāv Ungārijas darbņēmējs? Vai jūs varat nosaukt konkrēti? Un otrs jautājums Vai jūs zinat, kādos sliktos apstākļos Ungārijas eh, da, pagaidu darbinieki strādā šajos rietumu uzņēmumos kā pagaidu darbinieki? Vai jūs to zinat, direktor kungs? Vai jūs zinat, kāda ir šī Ungārijas darbinieku pieredze? Well, um, first I'll... Uh, Paldies, pirmām kārtām atbildēšu uz Makintājas kundzes jautājumu. Jā, Viena no sūdzībām ir saņemta no darba devēja organizācijas Zviedrijā. Tur ir runa par ceturto pantu un ierobežojumiem un to, kā Zviedrijas valdība risina situāciju ar dažiem no šiem ierobežojumiem. Un trešā sūdzība Vācijas pilsonis ir iesniedzis šo sūdzību, un tur ir runa par darbu uzdevumu ilgumu. Tātad tāda ir šī situācija ar sūdzībām. Tāpat grib norādīt, ka komisija ir pieņēmusi pozīciju attiecībā uz dalību valsti, kura nav iesniegusi ziņojumu par ierobežojumu īstenošanu šī valsts ir Luksemburga. Uh, un mēs kontaktējamies ar Luksemburgas iestādēm un risinam jautājumu. Tālāk par Ungārijā esošiem darba nosacījumiem, apstākļiem Ungārijas arotbiedrību pārstāvi. Darba ņēmēji ir pārstāvēti Eiropas līmeņa struktūrās, un viņiem ir iespēja paust savus viedokļus un arī identificēt uh, norādīts tādām kritiskām situācijām ekspertu grupā, kur tieks eh, regulāri arī ar sociāliem partneriem, un vēl gribu piebilst, ka pastāv arī sektorālā sociālā dialoga komiteja, kura konkrēti strādā pie mm, pagaidu darba aģentūrām. Tātad no vienas puses tur ir darba devēja asociācija pārstāvēta, no otras puses ārotbiedrības, kuras pārstāv strādājošos Eh, dažādos sektoros Eiropā, un šāda veida jautājumi tik tiešām rodas regulāri eh, diskusijās eh, šajā sektorālajā sociālā dialoga komitejā. Paldies! Mūsu viesiem mums tagad ir jābeidz izskatīt šo darbu kārtības jautājumu. Esmu pārliecināta, ka mums noteikti būs iespēja atgriezties pie šīs diskusijas vēlāk. Septītais darba kārtības jautājums. Eiropas centrālās bankas ikgadējais ziņojums. Tātad diskusija par iepriekšējo punktu var turpināt ārā, bet, kā es teicu, tad mēs runāsim par Eiropas centrālās bankas 2013. gada uh, pārskatu. Kāds kungs ir referents šajā jautājumā? Jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārtām es gribētu pateikties jums visiem par Eh, ierosinātajiem eh, grozījumiem šim atzinumam. Ir 88 grozījumi kopumā ierosināti, lielākā daļa ir eh, būtiski šim tekstam un ir padarījuši to līdzsvarotāku un labāku. Īpaši piekrīt lielākam vairākumam grozījumu, kas ir, iero, kas ir iesniegt pirmajam pantam. Uh, Tas tur ir 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 un 12 grozījums. Informācija, kas ir šajos grozījumos, dod skaidrāku ainu par situāciju Eiropas Savienībā un papildina tekstu ar statistiski būtisku svarīgu informāciju. Domāju, ka šie, infor, šie elementi, kas ir manis minētajos grozījumos, ka tos varētu veiksmīgi iestrādāt kompromisa tekstā. Man nav iebildumu pret 14. grozījumu, tāpat man nav iebildumu pret 15. un 17. grozījumu, kas ir saistīti ar eh, tādiem būtiskiem aspektiem. Tālāk otrajam punktam izteiktie grozījumi par informācijas iekļaušanu pār situāciju Eirozonas dalību valstīs. Te es gribētu pateikties kolēģiem par 18., 20., 21., 22., 23. un 24. grozījumu. Esmu ņēmis vērā Eh, pausto viedokli, ka pozitīvi indikātori varētu uh, atspoguļot arī šo nedrošo darba situāciju. Tomēr būtu neprecīzi norādīt, ka visas radītās darba vietas uh, izriet no šādām nestabilām radītām darba vietām. Es domāju, ka lielāko daļu manis minēto grozījumu varētu iekļaut uh, tekstā un tādējādi nonākt pie tāda līdzsvarota teksta. Es atbalstu grozījumus, kas eh, norāda uz to, ka dalībvalsts, eh, dalībvalstīs ir atšķirīgas situācijas. Tālāk par trešo punktu grozījumu esmu konstatējis diezgan lielu skepsi attiecībā uz ECB fiskālo konsolidāciju, fiskālās konsolidācijas rekomendācijām. Te es varētu pieņemt vairākas izmaiņas, ko ir ierosinājuši kolēģi, un arī te es redzu, ka ir potenciāls kompromisam. Varu atbalstīt ierosināto uzsvaru, ka tas jāliek uz augstkvalitīvām darba dienām, kā tas paredzēts 54. grozījumā, piemēram, tālāk par 4. punktu. Pozitīvi vērtēja grozījums, kas aicina uzlabot uh, demokrātisko caurskatāmību un atbildību. 59. grozījums, piemēram, tajā piesauc. Uh, Eh, tur ir daudz labu, noderīgu ideju šim punktam. Domāju, ka tomēr ar dažām no tām ir iets pārāk tālu. Tā piemēram, Eiropas sociālo uh, pabalstu schēmu, social benefit scheme, nu šādu iedzienu es nevarēšu atbalstīt tekstā. Tālāk 64. grozījums. Uh, varu piekrist, ka sociālais pīlārs uh, varētu būt noderīgs. Es tomēr nepiekrītu, ka šādu pīlāru vajadzētu uh, Eh, īstenot eh, Eiropas monetārajā savienībā, bet drīzāk to varētu izmantot kā tādu paralēlu pīlāru. Tālāk eh, grozījumu piektajam punktam. Tur ir ierosinājums izņemt vārdu flexibility, elastība, to es varu pieņemt, tāpat varu pieņemt to, ka iekļaujam atsauci uz pastiprinātu konkurētspēju un kvalitīvām darba vietām. 88. un 87. grozījums. Te es saprotu, jā, cenu stabilitāte ir būtiska, bet, bet es būtu tāds uzmanīgs un piesardzīgs par šādu pasākumu iekļaušanu līgumos. Gaidu kādu viedokli par šiem grozījumiem sniegs mani kolēģi, un esmu pārliecināts, ka mēs noteikti veiksmīgi varēsim rast eh, tādu kopīgu pamatu tam, lai izstrādātu uh, eh, līdzsvarotu un precīzu atzinumu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Kāsas kungam. Tagad vārds sociāldemokrāta pārstāvim Javi Lopes. En primer lugar, muchas gracias y muchas Paldies. Pirmkārt gribu pateikties deputātam Kāsam par paveikto darbu šo pēdējo nedēļu laikā. Manuprāt, mūsu sagatavojas atzinums ir ļoti nozīmīgs, tas ir ļoti vietā un e, tas būs nozīmīgs turpmākajiem gadiem. Manuprāt, šis ir labs sākuma punkts, lai varētu turpināt darbu turpmākajās e, nedēļās un arī Mēs uzskatām, ka caur šo darbu un kompromisu, kas tiek piedāvāts, varēs sagatavot līdzsvarotu tekstu, lai tas tiktu apstiprināts mūsu komitejā un varētu e, sniegt parlamenta galīgo atzinumu. Taču es gribētu norādīt mūsu darba līnijas un piedāvātos viedokļus attiecībā uz ECB monetāro politiku, kas ir paveikts un kas būtu jādara turpmākajos gados. Pirmkārt, Darba tirgus situācija ir satraucoša, un makroekonomiskais ietvars ir negatīvs un turpina būt negatīvs, it īpaši ņemot vērā šīs vasaras datus. Tas ir acīm redzam, bet tomēr ir jāatgādina bezdarba uh, skaits ir pieaudzis, šīs līmenis paliek ļoti augsts, it īpaši atsevišķās dalībvalstīs. Uh, ar mazāk kredītiem un investīcijām, ar ECB eh, e procentu likmi politiku, kas ir ļoti zema. Tas ir pozitīvi, bet nav pietiekami. Tas nav bijis pietiekami un eh, domāju, ka ir jāstrādā pie politikām, kas ir mazāk ortodoksālas un mazāk konvencionālas ir jārisina esošā problēma. Ir struktūra problēma e, Eirozonā kas ir jāsakārto, kas ir jāskata gan no pieprasījuma, gan no pie, piedāvājuma viedokļa. No pieprasījuma ir jābūt ar mazāk agresīvu pieju un par piedāvājumu runājot par reformām, ir jādomā, kas mazina nevienlīdzību. Eh, fleksibilitātes pasākumiem ir jābūt vienmēr jāiet roku rokā ar nodrošinājumu patīkumiem. Ir jādomā par pilnīgu nodarbinātību, par demokrātisko kontroli. Eiropas ekonomikas risks eh, ir acīm uh, redzams un tās eh, ir risks starp stagnāciju un deflāciju. Ir skaidrs, ka mm, pastāv monetārie eh, stimulēšanas iespējas, eh, fiskālā stimulēšanas iespējas, lai saglabātu neitrālu procentu likmi un tajā pašā laikā mudinātu pieprasījumu un treškārt reformas, lai nodrošinātu potenciālo izaugsmi. Eh, tas izskanēja šonedēļ, eh, tas ir eh, iekļauts makroekonomikas rokas grāmatās, bet mēs esam stimulē, monetāros stimulus piedāvājuši ļoti vēlu, fiskālo stimulu nav un arī, arī reformas nav pietiekamas. Domāju, ka pie tā ir jāstrādā vairāk. Thank you. I'll give the floor to Paldies. Eh, Trevesijos kundzei vārds no ECR grupas. Zunächst einmal möchte ich mich beim. Paldies. Es vēlos sākumā pateikties referentam un viņa eh, birojam par ļoti labo sadarbību un par lielu gatavību rast kopīgus kompromisus. Tāpat es uzskatu, ka nākotnē mēs varētu strādāt vairāk pie tā, ka kopā ar EKR eh, e grupu varētu nonākt pie kopīga dokumenta, kas rastu plašu atbalstu. Līdz ar to vēlos šobrīd uzsvērt, ka ir vairāki punkti ECB politikā, kur no EKR e un manas partijas e, tiek diezgan e, kritiski vērtēta. To es arī savos kompromisos un grozījumos esmu iekļāvis, piemēram, parādu pārcelšanu ECB bilancē, tas nav pareizs risinājums atslogot nodokļu maksātāju nākotnē un arī nepalīdz mazināt bezdarbnieku skaitu Eirozonā. Uh, Tāpat, e, tāpat ECB e ir jāturpina aicināt dalību valstīm īstenot darba tirgus reformas, to mēs atbalstam. Un es esmu ļoti optimistiski noskaņota, ka nākotnē mēs e, nonāksim pie ļoti laba dokumenta, kas ietvers visiem pieņemams no pozīcijas. Paldies! Thank you, Madam Harkin. From... Paldies, Harkins kundze no Alda grupas. Harkins kundze no Liberāldemokrāta grupas lūdzam. Harkins kundze, cimrzot nav zālē. Tad goja grupa nākošā. Uh, Lierik kun, kungs. Arī šķiet. Nav klāt. Labi, tad vārds Karima Dēlē no zaļo grupas. Arī nav klāt. Laura Agija. FDD grupa, paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribu pateikties uh, Kāsas kungam par uh, veikto darbu šajā jautājumā, un Kāsas kungs bija ļoti atvērts attiecībā uz mūsu priekšlikumiem, ko gribējām pievienot. Sākotnēji mums šķita, ka teksts bija tāds diezgan vienpusējs un ka mēs nevarās, nevarēsim to atbalstīt, bet tomēr diskusiju un sarunu laikā um, kristalizējās tas, ka tomēr rod zināms iespējas, un mēs arī varējām iesniegt grozījumus punktos, kas mums šķiet ļoti svarīgi. Mums ir astoņi grozījumi, kas mums būs ļoti svarīgi, jo mēs uzskatām, ka tie pievērš uzmanību tām, cik situācija ir nopietna darba tirgu un ekonomikā kopumā Itālijā pēdējo laikā. Eh, daži mūsu grozījumi ir arī par budžeta eh, noteikumu eh, piemērošanu tā, lai netiktu pārsniegts 3% deficīts, tātad 3% no IKP. Šīs 3% limits, tā ir joma, kur mums būtu nepieciešams saņemt kādu skaidrojumu. Varbūt, ka ir kāda dalībvalsts, kas vēlas investēt un tādējādi ir rodas šis parāds. Un tāpēc ir svarīgi raudzīties arī uz naudas plūsmām un jānodrošina, lai reāla ekonomikai būtu pieejami līdzekļi. Tātad ir nepieciešams nodrošināt, lai MVU um, būtu pieejams uh, kreditēšanas iespējas, tas ir nu tā kā skābekļa došana uzņēmē darbībai. Un uh, vēl viens grozījums, par ko gribu runāt, ir 12. Uh, mums šķita, ka sākotnējā teksta redakcija par bezdarbu nav pietiekami uh, precīza. Gribu tikai painformēt par dažiem statistikas datiem. Bezdarba līmenis ir ļoti atšķirīgs Eiropas Savienībā. Vācijā, piemēram, tas ir ļoti zems un Grieķijā sasniedz 57%. Es domāju, ka šis spektrs dod jums iespēju par to, kāda ir reālā situācija dažādās vietās. Runājot par ECB, tā vietā, lai runātu par institucionalizāciju, domāju, vajadzētu runāt par demokrātisku atbildību un caurskatāmību. Tādām vajadzētu būt rūpēm Eiropas centrālajai bankai. ECB ir nepieciešams reformēt un padarīt demokrātiskāku un caurskatāmāku. Tātad tie ir daži no mūsu komentāriem un Mums šķita, ka teksts sākotnēji bija tāds ļoti vienpusējs, un mēs vēlamies uzsvaru likt uz tieši situācijas atveseļošanu nodarbinātības jomā, ne eirozonas valstīs, tā lai mēs varētu attiecīgi mācīties no notikumiem un lai tās valsts, kas ir eirozonā, lai tās arī iekļautos kaut kādā kontekstā. Lai visu to varētu saprast labāk. Tātad tie ir mūsu grozījumi, ko esam ierosinājuši, bet katrā ziņā teksts, darbs pie teksta, mūsuprāt, bijis veiksmīgs. Paldies! Kāds kungam vārds paldies, gribu pateikties kolēģiem par um, grozījumu analīzi un sadarbības garu un ceru, ka šis sadarbības gars arī saglabāsies turpmākajās uh, dienās un nedēļās, lai mēs varētu rast kopīgu pamatu un kā jau teicu iepriekš, lai izstrādātu precīzu un līdzsvarot atzinumu. Paldies visiem! Paldies eh, Kācas kungam un pārējiem. 1. Eh, vai 2. decembrī balsosim komitejā un ekon komitejā balsošana notiks 8. decembrī un pēc tam teksts tiks uh, izskatīts plenārsēdē nākamā gada februārī. Nonākam pie 8. darba kārtības jautājuma mēs eh, lūdzām veikt pētījumu par eh, eh, došas darba, došām darba vietām un uh, dzīves vietām cilvēkiem ar invaliditāti, par izmaksām un iegūmiem. Te ir septiņi autori šim pētījumam un Quentin Ležēkungs ir klāt un uh, Garies Harper. Uh, viņi pārstāvēs visus septiņus uh, šos pētījumu veicējus, un viņi mums uh, sniegs uh, īsu pārskatu. par uh, savu pētījuma secinājumiem, konstatējumiem. Ližē kungam vārds. Thank you very much. Uh... Paldies. Es esmu šeit uh, kopā ar uh, kolēģi Gariju Harperu, pārstāvam Optimity Matrix uzņēmumu un esam veikuši šo pētījumu un prezentēsim tagad savus secinājumus. Tātad mūsu pētījuma tēma ir uh, Uh, mājokļu un uh, drošas darbnīcas darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti un kāda ir ieguvuma un izmaksas investīciju ziņā. Tātad mēs mēģinājām pētīt to, kas notiek Eiropas Savienībā, centāmies atrast interesants piemērs, lai izgaismot galvenās uh, problēmas un arī pozitīvo iegūto pieredzi un ar tāpat arī grūtības. Runājot par investīciju izmaksām un ieguvumiem, dažiem um, politikas pasākumiem. Tā tad pavisam īsi prezentācijas saturs. Izskatās, ka ir daudz, bet prezentācija nebūs gara. Es drīzāk labprātāk atbildētu uz jūsu jautājumiem. Tā tad pavisam īsi par šo pētījumu. Pār izmaksām un atdevu no investīcijām attiecībā uz uh, mājokļu nodrošināšanu un drošām darba vietām, darbnīcām. Tātad šīs eh, drošās eh, darba vietas un arī mājoklis par saprātīgu cenu. Un mēs runājam arī šeit par eh, universal design, par šo vispārējo dizainu. Mums šķita, ka būtu labi varbūt šos elementus salikt kopā pētījuma beigās, par to es runāšu detalizētāk, un tāpat arī aplūkojam alternatīvu darba tīpas politiku, un To darījām tāpēc, ka, kā redzēsiet vēlāk, definīcijas dažādās dalību valstīs uh, ir atšķirīgas un ir ļoti grūti nodefinēt, kas ir reasonable accommodation, tātad mājoklis par saprātīgu cenu. Par to visu runāšu vēlāk. Uh, aplūkojam Vāciju, Beļģiju, Spāniju, Zviedriju un apvienoto karalisti, seši dalībvalsts un veicām arī sešas ekonomiskas pētījumus, tātad tie nedaudz atšķīrās. Un, uh, Arī par to visu nedaudz vēlāk detalizētāk. Mēs aplūkojām Vācijas kvotu sistēmu un to, kā ir mainījusies šī kvotu sistēma. Kopš 2000. gada aplūkojām arī diskrim, invaliditātes diskriminācijas aktu apvienotajā karalistē Ungārijā, aplūkojām uh, šīs drošās darba vietas. Lietuvā aplūkojām projektu, kas notiek. Iespējams, ka tas jums ir zināms, tas saņems vairākas balvas. Tāpat arī centāmies um, iegūt uh, tādu savādāku skatījumu. Aplūkojām atbalstītas darba vietas uh, Savienotajās valstīs un tāpat arī tādas neregulāras kontrolas par uh, individuālu darbā iekārtošanas pasākumu panākumiem Bet ir par ekonomiskiem rādītājiem, tad es došu vārdu savam kolēģim Gartam. Paldies! Kā jau Kventins aprakstīja, mums izmantotā metoloģija šai ziņojumā, tātad izvērtējam izmaksas un ieguvums, un es burtiski pāris minūtes ieskicējuši te, par ko mēs te runājam. Kā jau nosaukums norāda, izmaksu un ieguvuma analīze aplūko uh, dažādās intervences, lai saprastu, kādas ir izmaksas saistībā ar šo intervences pasākumu veikšanu un salīdzinot ar efektivitāti, kā tas ietekmē tos mērķus, ko, kas tika nospraust sākumā. Tātad šīs analīzes mērķis tālāk ir salīdzināt šīs izmaksas un ieguvumus tādā kopīgā formātā, uh, naudas izteiksmē, un nolūks ir identificēt, vai konkrētās iniciatīvas ir demonstrējušas uh, kaut kādu ieguvumu par līdzekļiem, un vai tas ir devis kaut kādu uh, guvumu ar investīcijām, kā jau bieži vien ir šādos gadījumos. Zināmos momentos, uh, zinām, ieguvumi nav, varbūt izsakām naudas izteiksmē, un šajā ziņojumā mēs to esam mēģinājuši izgaismot tādā stāstījuma veidā, uh, Eh, pat ja šis ieguvums eh, vai rādītājs nav kvantificējums naudas izteiksmē. Vēl viena lieta saistībā ar šo izmaksu ieguvumu analīzi ir perspektīvas vai skatījuma jautājums. Jūs redzēsiet ziņojumā, ka dažādas perspektīvas ir aplūkotas. Mēs varam skatīties no individu, no personas eh, perspektīvas, kā, teiksim, individs saņem kaut ko naudas vai citā izteiksmē, tāpat no valdības, valsts perspektīvas varam raudzīties vai uh, teiksim, valsts kasē tur ir kaut kāds iegums vai nodarbinātības ziņā, kas ir mainījies, vai arī varam skatīties plašākā sabiedrības izteiksmē, aplūkojot visu sociālo, ekonomisko situāciju, vai cilvēki ir mm, priecīgāki un tā tālāk. Tātad šāda veida analīze, kā es teicu, ir sarežģīta, bet centāmies to uh, pētīt šajā dokumenta. Un vēl pēdējais par uh, to, cik labi ir, cik veiksmīgi ir iespējams identificēt uh, cēloni un sekas un cik lielā mērā veiktā darbība ir ietekmējusi sasniedzamo rezultātu. Un jūs redzēsiet, ka Kventīna minētajā ziņojumā ir vairāk jautājumu, kuriem esam izskatījuši, izgājuši cauri tādā metoloģiskā veidā, lai pēc iespējas labāk varētu paskaidrot šo iespējamo identificēšanu. Paldies, Garat! Pirmais izaicinājums ir tāds, kā par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Viņu nodarbinātības rādītāji principā ir divreiz lielāki nekā citos sabiedrības sektoros. Jāsaka, ka pirmkārt invaliditātes definīcija ir ļoti atšķirīga dalība valstīs un ir eh, liela nevienprātība par eh, tīri medicīnisko un sociālo definējumu. ekonomiskā definīcija ir viena, bet sociālā definīcija ir cita šai invaliditātei, un tas nozīmē, ka cilvēkus ar invaliditāti definē tā pasauli, kurā viņi dzīvo, nevis kaut kāda fiziska rādītāja. Invaliditātes koncepts ziņojumā ļoti sarežģīts, jo pastāv atšķirības tātad pastāv fiziska invaliditāte, garīga un tā tālāk. Balstoties uz visu to, mēs ļoti ātri secinājām, ka Eiropas Savienībā nevienmēr vienu tie paši vārdi nozīmē vienu to pašu lietu, un definīcijas arī nav vienādas, un ir samērā grūti identificēt, par ko tad mēs runājam atšķirīgās dažādās dalību valstīs. Bet mēģinājām. Tātad pirmais, ko aplūkojām, ir uh, shelter workshops, šīs drošās nodrošinātās darba vietas, darbnīcas. Kā jau es teicu, nav kopīgas definīcijas dalību valstīs šim terminam. Kopīga definīcija varbūt varētu būt tāda, ka tās ir vietas, kur strādā cilvēki ar invaliditāti, vai nu viena vai kopā ar citiem cilvēkiem, bet katrā ziņā tā ir vieta, kur uh, ir tāda droša darba vide cilvēkiem ar invaliditāti. Viena no problēmām ir tāda, mēs centāmies te to ieskicēt slaidā, bet uh, šīs uh, drošās darba vietas dažās dalība valstīs šķiet ir tādi centieni palīdzēt cilvēkiem ar smagu invaliditāti, lai viņi varētu piekļūt nodarbinātībai un uh, tas ir principā tāda kā alternatīva aprūpei un ne tik daudz alternatīva citām nodarbinātības formām. Dažās dalībvalstīs pārēja uz citām nodarbinātības formās, formām šķita svarīgāka, bet, nu, te šī izpratne atšķīrās. Tātad mēs centāmies parādīt, ka pat, ja ir dažāda izpratne definīcija šīm drošajām darba vietām, Tātad dažas ir vairāk tieši kā darba vietas, dažas ir tā kā pārējais posms, lai cilvēki varētu pāriet uz eh, darba tirgu. Tātad nu, mēs katrā ziņā ieskicējām šo asi. Veicām izmaksu un iegumu analīzi un atkal, kā jau Garats nu pat eh, stāstīja, mēs aplūkojām to visu no finansiālā viedokļa un redzējām, ka Ungārijas gadījumā tur ir eh, šāds drošs darbietas pilotu projekts Izmaksu ziņā tas nebija izdevīgi, jo valdības ieguldītie līdzekļi atgriezās tika atgūt daudz mazākā apjomā. Jautājums ir, vai uz to vajadzētu mērķēt, bet šie neizmāriem, neizmērāmie, netaustāmie ieguvumi ir, tos ļoti grūti ir kvantificēt, un alternatīva varbūt ir lai šie cilvēki, nu, neradītu viņiem nodarbinātību, bet varbūt, lai viņu, viņi būtu aprūpas sistēmā, bet tas atkal saistās lielām izmaksām cilvēkiem ģimenēs, ģimenes locekļiem, kas, kas eh, veic šo aprūpi. Tālāk šajās pārejas darba vietās tur mēs tātad skatījāmies, kā cilvēki nodrošina šo pārēju, uz, kā cilvēkiem tiek nodrošināt pārēju uz eh, darba tirgu, bet mēs konstatējam, ka ļoti maz eh, šo cilvēku invaliditāti pāriet uz darba tirgu 3% tikai, un nu, šāds ir šis rādītājs, un arī Francijā ir īpašas tāds darba iestādes invalīdiem. Arī tur 2009. gadā ir veikts pētījums šai sakarībā, bet pat, ja cilvēki ar invaliditāti nonāk atvērtā darba tirgū, tad šis nodarbinātības eh, termiņš varētu būt eh, īss. Un Zviedrijā, es atvainojos, ja nepareiz izrunāju, Ir organizācija, kas nodrošina šīs drošās darba vietas, bet nodrošina atbalstu arī tad, kad viņi nonākuši darba tirgu un dod šiem cilvēkiem ar invaliditāti atgriezties atkal atpakaļ šajās nodrošinātajās darba vietās. Nākošā lieta, ko aplūkojām, ir mājoklis par saprātīgu cenu. Mājoklis par saprātīgu cenu droši vien ir tāda vislabāk definētā definīcija. Tas balstās uz trīs pieņēmumiem. Tātad uh, Eh, mājoklim darbvietai jābūt eh, pieeja atbilstošai individam un nedrīkst būt eh, neproporcionāls sloks darba devējiem šai sakarībā. Tā tad mājoklis par saprātīgu cenu var būt sākot jebkas, sākot ar ratiņkrēslu, bet tas var būt arī sociālais atbalsts. Tātad šādā izpratnē, piemēram, cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem vai jautājumiem, tātad, lai viņi varētu uzturēties uh, šajā darba vietā un saņemt varbūt kaut kādu atbalstu tieši darba vietā. Un kā jau minēju iepriekš, mēs to visu saistam ar Universal Design, šo kopēju universālo dizainu. Un varbūt šī attēlījums, ko var pateikt, jo jūs redzat, ka te ir aplūkots arī invaliditātes sociālais aspekts. Ja mēs sākam veidot tādu vidi, kas ir pielāgota dažādām vajadzībām, tad mēs samazināsim to nepieciešamību, kas eh, nepieciešami veikt dažādas pielāgojumus darbvietās. Te jūs redzat dažādus trepju eh, paraugus, vai nu ir vienkārši rampa, vai arī rampa, tātad šo uzbrauktu ratiņkrēsliem var paredzēt jau eh, Universal Design ietvaros. Un pirmo reizi tas uh, arī parādās uh, valsts iepirkuma direktīvā, šis uh, Universal Design nosacījums. Un, uh, Mm, tas tagad arī tiek ņemts vērā dažādās uh, tehnoloģijās. Vēl ko gribēju teikt par mājokli par saprātīgu izmaksu, skatoties uz investīciju izmaksām un ieguvumu. Konstatējām, ka ir uh, maz kas darīts, lai nodrošinātu šādus mājokļus invalīdiem. Un viens cipars, kas bieži vien tiek citēts šai sakarībā, ir 1,48, tātad uh, tātad 1 pret 48, bet eh, šis rādītājs apvienotā karalistē, piemēram, ir ļoti nestabils un debats eh, pēdējā laikā parāda, ka 1,18 ir biežāk lietots rādītājs, bet tas tikai izgaismo to, cik grūti saprast, ko tas reāli nozīmē, un Nīderlandē ir pētījumi, kas demonstrē, ka mājoklis par saprātīgu cenu, kā tad, ka tam ir jābūt eh, izdevīgam izmaksu ieguma veidā. Pēdējais ir alternatīva darba tirgus pakalpojumi, Tā ir ļoti plaša joma, kas ir iedalīta četros uh, etapos, četrās jomās. Pirmkārt, aktīva darba tirgus politika. Principā tā ir pozitīva rīcība, tas var būt jebkās apmācība, kādas uh, vadība, konsultācijas, lai cilvēks varētu iegūt uh, darbu. Varbūt tā ir būt kaut kāda darba programma, kā jau mēs minējām Lietuvā, šis uh, ļoti interesantais projekts. Tur iesaistījās sociālais fonds, un tas bija projekts apmācīt cilvēkus runāt, uh, lai viņi varētu, es atvainojos, saku runātājs, tā tad uh, projekta ietvaros tika palīdzēts cilvēkiem meklēt darbu, Un saskaņot to ar darba devēja vajadzībām, viens interesants aspekts šajā projektā bija tāds, ka kaut gan uh, projekts bija no 2009. līdz 2012. gadam, cilvēki, kas bija apmācīti šī projekta ietvaros, joprojām turpina strādāt, un tātad šis rezultāts ir daudz ilglaicīgāks. Konstatējām, ka īstermiņā, kamēr projekts noritēja, tas bija izdevīgs izmaksu ieguvuma ziņā, bet skatoties ilgtermiņā, šķiet uh, projekts būs vēl mm, tāds veiksmīgāks. Otrais - pasīvā darba tirgus, darba tirgus politika. Nu, šis jautājums tāds pretrunīgāks. Te ir runa par tādām lietām kā pasākumi zaudēt ieņēmumu kompensēšanai, tātad te varētu būt algu subsīdijas, zinām veida pabalsts vai atbalsts darba devējiem par to, ka viņi pieņem darbā un uztur darbā cilvēks ar invaliditāti. Interesanti ir tas, ka galvenais jautājums tas šķiet cilvēkiem ar invaliditāti. Reizēm šķiet, ka nu, tur kaut kāda stigma pastāv, ka tas neizklausās labi, ka viņi ir nodarbināti ar kaut kādu īpašu aģentūru palīdzību. Vai kaut kā, pateicoties kaut kādam īpašām politiskām nostādnēm, un cilvēkam ar invaliditāti šķiet, ka viņš ir pieņemts darbā, tāpēc, ka pastāv šāda politika, nevis tāpēc, ka viņam ir spējas veikt kādu konkrētu darbu. Tātad vispārējie ja pasākumi, ko aplūkojām, un par to vēlāk runāšu detalizēti, jo mēs veicām izmaksu un ieguvumu analīzi šajā jomā, bet tātad te ir vērojama pozitīva ietekme. Šīs politikas nostādnes ir vēstas tieši uz nodarbinātību. Tas ir saistīts arī ar eh, preddiskriminācijas likumu. Apvienotā karalistē Garats varbūt labāk varētu parunāt par eh, ekonomisko aspektu šai sakarībā, bet šķiet, ka apvienotā karalistē kopš eh, šī likuma pieņemšanas apmēram 180 tūkstoši cilvēku, papildus 180 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti ir guvuši darbu. Un tas ietekmē ne tikai šos cilvēkus konkrēti, bet no ekonomiskā viedokļa raugoties, tas nozīmē, ka 2013. gadā 361 miljonus e, mārciņu tika iegļūts e, ieņēmumos. kas e, gala rezultātā neto ieguvums tātad valsts kasē bija 184 miljoni uh, mārciņu no visu šī pasākumu. Un pēdējā joma ir specifiskie pasākumi šai slaidā, tātad kvotas 21. dalību valstī, ja nemaldos, bet īpaši aplūkojām Vāciju tāpēc, ka bija pieejami dati par Vāciju. Vācijas kvotu sistēma mainījās 2000. gadā, un es te detaļās neiedziļināšos, bet eh, kvotas samazinājās, bet soda sankciju struktūra mainījās, un mēs domājam, ka tas atspūgļiesies kā kvotas samazinājums, bet eh, soda sankciju uh, samazināšana arī deva savu ietekmi. Principā kļuva dārgāk darba devējam nepildīt kvotu, un tas nozīmē, ka iespēja, ka persona ar invaliditāti tiks nodarbināta, palielinājās no 2,2 līdz 2,5 procentiem. Nu, principā tā ir tad neliela izmaiņa. Kopumā Mūsu ieteikumi konstatējam, mēs kā pētniecības darba veicēji, es vairāk veicu šos novērtējumus, bet Garats vairāk strādā tieši pie ekonomiskiem aspektiem. Skaidru un salīdzinām definīciju nēsamība padara sarežģītu šādu darbu, veikt šādu salīdzinošu pētījumu starp dalību valstīm. Saistībā ar to domājam arī, ka Iespējams, varētu veikt tālākus pētījumus. Varbūt tur nepieciešama tāda akadēmiskāka ilgtermiņa pētījuma attiecībā uz investīciju izmaksām un iegūmiem. Ļoti labs eh, darbs jau ir veikts šai jomā. Tieši cilvēkiem, attiecībā uz cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem, bet arī Eiropas Savienībā tika veikti salīdzinājumi sešās pilsētās. Eh, katrā pilsētā bija kontrols grupa un otra grupa, un eh, tas viss izvērtās ļoti vērtīgi. Mēs tāpat aicinam arī sociālā invaliditātes modeļa pielietošanu, un šķiet, ka tieši šādā veidā ir iespējams. Attīstīt spējas palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti jau pašā dizaina izstrādes stadijā, nevis pēc tam veicot kādas pielāgojumus, un pēc tam aplūkojām, nu tas bija bez ķērpus šī pētījuma, bet konstatējām, ka diezgan bieži mājoklis bija, pieņemsim, saprātīgu cenu, to var uh, Mm, finansēt valsts vai valdība no līdzekļiem, kas ir iegūti kā, eh, kā soda naudas no uzņēmiem, kas nepilda kvotas. Šķiet, ka šī koncepcija izmantot šos līdzekļus, varbūt nu ne tikai šos līdzekļus, bet eh, tātad līdzekļus, kas ir iegūti saistībā ar sodiem, tāpēc, ka nav ievērota darba likumdošana, varbūt šādu pieeju vajadzētu saglabāt, un tas varētu palīdzēt finansēt šīs drošās darbietas un mājokļus par uh, pieņemamu cenu. Un vēl viena lieta - Eiropas sociālais fonds arī spēlēs ļoti būtisku lomu visos šajos procesos un jautājumos, par ko runāju. Tā tad liels paldies, ka uzklausījāt mūs, un uh, esam gatavi atbildēt jautājumiem. Uh, yes, well, uh... E, jūs e, vēl gribētu ko piebilst, priekšsēdētāji? Nē, tādā gadījumā Hovitkungs. Uh, Jā, liels paldies. Šis ir lielisks pētījums un tik tiešām patīkami, e, ka varam diskutēt par detaļām, lai pierādītu ekonomisko pamatojumu, lai cilvēki ar invaliditāti varētu darboties darba tirgu. Un Visi vienmēr domā, ka tad, kad mēs runājam par eh, dzīves apstākļiem eh, pamatotiem, eh, mēs runājam par dzīves vietām, mājām, tulkiem, tad ir grūti tikt galā, bet mēs runājam par darba vietas iekārtošanu par to, kā darba devēji iekārto darba vietu, lai cilvēks ar invaliditāti tajā varētu strādāt. Eh, tas tikai tāds papildinājums, lai cilvēki saprast, par ko mēs īsti runājam. Eh, mēs esam mazliet iekavējuši, bet eh, centīšos izteikties īsi. Tātad vēlas uzdot šāds jautājums. Pirmais. Vecais modelis, un es pieņemu to, kas tika sacīts, tad tika, tad tika aprakstīts, ka da, dažas darba vietas bija labas un citas nē, un galvenā uzmanība tika pievērsta, lai uzlabotu apstākļus šajās aizsargātajās darba vietās, lai tās uh, labāk kalpotu nodarbinātības veicināšanai, ja cilvēkam ir invaliditāte, lai viņi rastu atbalstu un jautājums ir, vai pētītajās valstīs jūs konstatējat līdzīgu atbalstu. Otrakārt, es atzinīgi vērtēju pētījumu aspektu, kas saistīts ar cilvēkiem ar invaliditāti, izmantojot viņu tiesības. Ir jāievēro šo cilvēku tiesības un vēlos noskaidrot šajās sešās valstīs, kuras jūs pētījāt, cik lielā mērā politikas veidotāji atsaucās uz konvenciju kas tika īstenota. Trešais jautājums. Tas saistīts ar līdzekļu samazinājumu un taupības pasākumu ietekmi. Tiešām briesmīgi, ja šajā ekonomiskajā krīzē viena no visvairāk cietušajiem ir cilvēki ar invaliditāti, kas pazaudējuši ir savus darba vietas, kuras tik grūti ir iegūt un uh, Tātad, ko jūs īsti noskaidrojāt? Es palasīju sadaļu par manu valsti, apvienoto karalisti, un tur rakstīts, ka ja jums ir invaliditāte, visdrīzāk jūs esat divreiz vairāk pakļauti riskam eh, palikt bez darba. OECD arī minējuši, ka manā valstī apvienotāja karalistē tik tiešām ir eh, liels riska, bezdarba riska līmeni cilvēkiem ar invaliditāti. Uh, Lielbritānija Um, Lielbritānija ir secinājusi, ka no katra ieguldītās mārciņas eh, valsts kasē caur šo programmu atgriežas 1,48 mārciņas. Un eh, kopš mana partija ir pie varas 35% ir pieaugums eh, pabalstiem un šeit ir vairākas lietas, ko es domāju, ka cilvēkiem Lielbritānijā liksies šokējoši, bet varbūt jūs varat komentēt nedaudz šos konstatējumus. To so... Nākošais runātājs, mēs uzklausīsim divus jautājumus. Well, Priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties jums par šo dokumentu un arī par visaptverošo pieju, kas ir ievērot. Jūs tādu veidojāt attiecībā uz atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti darba tirgu. Domāju, ka ir īstais brīdis sacīt, ka mēs varam pateikties tiem E, iepriekšējā sasaukuma Empla komitejas deputātiem un viņa iniciatīvai, e, ka tika šīs dokuments izveidots. Domāju, ka šo sanāksmi vajadzētu uzskatīt kā pirmo iespēju runāt pār šī dokumenta projektu. Dokuments ir samērā visaptverošs, un temats ir visai komplicēts dokuments ir pieejams tikai angļu valodā, tāpēc es nevarēju to izlasīt un rūpīgi izanalizēt. Domāju, ka citi kolēģi varētu no savas puses teikt to pašu, tāpēc. Tad, kad pienāk termiņi E, Grozījums iesniegt rīt no rīta, manuprāt, tas nav. Ko transvināt raportām? To mēs nevaram paspēt. Mums ir jāpieņem līdzīgi standarti, kā mēs to darām attiecībā uz savu darbu. Manuprāt, mums ir nepieciešams mēnesis, lai mēs varētu ar šo uh, projekta versiju iepazīties un konsultēties ar mūsu pašu e, ekspertiem. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka oficiālā dokumenta versija pilnīgi noteikti daudzkārt tiks citēta ar atsaucēm ne tikai tas attiec uz mūsu parlamentu darbu, bet arī daudziem uh, pētījumos tās būs eh, iedvesmas avots dažādiem pētījumiem, NVO darbiem un arī tiks apspriests nacionālajos parlamentos. Tāpēc ir jāapzinās šī dokumenta svarīgums un tā potenciālā ietekme. Šajā dokumentā iekļautajai informācija ir jāatspoguļo realitāte un tai ir jābūt patiesai. Mums ir jānodrošina tas, lai šis dokuments varētu būt noderīgs rīks, un šobrīd es gribētu paust šaubas par tā raksturu. Domāju, ka esošais dokuments neņem vērā sasniegums un ieguldīto darbu pār to, ko ir sagatavojis Pasaules eh, darba orga, eh, veselības organizācija par darba veselību, Pasaules banko sagatavojis 2011. gadā. Šie ziņojumi ir ļoti svarīgi, bet tie nav no dokumentā pieminēti. Pewnią niektórzy przywoływani w tym e, opracowaniu. Nē, esmu pārliecināts par to, ko šajā ziņojumā pieminēti eksperti dara, viņi vārdiski nav nosaukti, nav skaidrs, kādus pētījumus viņi ir sarakstījuši, ko sasnieguši. Es atzīstu, ka jūs esat um, izveidojuši zinām darbu metodiku. Un strādājat balstoties uz zināmiem noteikumiem. Jūs esat um, izvēlējušies eh, grupu no dalību valstīm, pauž nožēlu, ka Polija nav analizēto valstu starpā. Un tāpat eh, neesmu redzējis poļu ekspertu komentārus. Noslēgumā gribu teikt, ka šīs dokuments ir ļoti vērtīgs dokuments Tas apvieno ļoti būtiskas komponentes lēmumu pieņemšanai. Ir uh, investīcija analīzi, to ietekmi, un šis dokuments dod mums iespēju redzēt, kas notiek uz vietas, un pieņemt paņem, uh, pie, uh, pareizos lēmumus un sagatavot pareizos atzinumus. Mans lūgums ir dot vairāk laika iepazīties ar šo projektu versiju, izdarīt to rūpīgi un lai mums būtu pietiekami daudz laika sagatavot uh, grozījumus. Tāpat arī eh, gribētu atsaukties uz Ādāmā Kosa viedokli, kurš nevar uzstāties šodien, bet es uzstājos, tā skaitā viņa vārdā, un lūdzu ilgāku termiņu grozījumiem. Priekšsēdētāji turpina. Paldies. Jūsu viedoklis par um, lingvistiskajām versijām un termiņiem. Ar to nodarbosies um, politikas nodaļa. Ziņojums sastāv no 232 lapām, bet eh, domāju, ka mums šis jautājums ir jāskat ļoti rūpīgi un uh, esam pārliecināti, ka politikas nodaļa atradīs risinājumu, kas un dos iespēju uh, tiem, kur vēlas padziļināt, iepazīties un sagatavot savus priekšlikumus šajā sakarā, arī tāda iespēja būs. Politikas eh, nodaļam atgriezīsies pie šī jautājuma, un tā būtu mana īsa atbilde uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Plūrakungs. Zviedrijā mums ir rokmūziķis ar vārdu plūrām. Un tagad es dodu vārdu tiem, kuri vēlas izteikties vēl. Un došu iespējas atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Sākšu ar Hovita kunga jautājumiem. Pirmais jautājums attiecas uz aiz. Uh, aizsargātājiem darbvietām un to, un kādas problēmas ir šajā sakarā. Nehovitkungs skaidri norādīja, ka tādas ir divas. Ir gan aizsargāto uh, Eh, darbnīcu jautājums un standarti šajos eh, uzņēmumos atsevišķās dalībvalstīs strādājošos aizsargā darba likumdošana, bet ne visās. Ir uh, Eh, daudz problēmu slāņu, kurus mēs atklājām strādājot pie šī ziņojuma, bet mēs varētu sagatavot vēl desmit ziņojumus ar šādu pašu apjomu risinot minētās problēmas par apvienoto nāciju konvenciju runājot. ir ziņojumā tabula 35. lapusē, kas atspoguļo situāciju, kuras dalībvalsts ir parakstījušas, ratificējušas, bet jautājums ir par praktisko pusi un kā likumdošanai seko praktiskā ieviešana. At, īs atbilde, un par to mēs runāsim par ekonomisko aspektu, par finanšu krīzi, tai skaitā ir tāda, ka mūsu apspriestie pasākumi ir pamatīgi cietuši finanšu krīzes laikā. Sociālais fonds ir eh, līdzējis sniegt savu devumu Un tas ir arī ziņojumā iekļauts. Taču es eh, gribētu risināt šo jautājumu un tad atgriezties pie jūsu jautājumu. Nākošā atbilde. Īpaši atsauce tika eh, minēta par apvienotās karalistas situāciju, par datiem diskriminācijas eh, invaliditātes ziņā, kas ir jau desmit gadus veci. Par šiem jautājumiem un makroekonomisko politiku ieteikumu darba tirgu prasa padziļinātāku analīzi. Manuprāt, Ik vienā no nodarbinātības pieaugums starp uh, invalīdiem ir saistāms ar ekonomiskiem apstākļiem. Es no literatūras esmu guvis iespaidu, ka Eh, ir jāņem vērā cilvēku invaliditātes veids un darba tirgus veids. Kur es gribētu komentēt, jo es nevaru izteikties ne par termiņiem, ne par valodām. Jūs pieminējāt Poliju. Mēs izvēlējāmies, diemžēl, sešas dalība valstis, un 22 netika izvēlētas un tās visas būtu interesantas. Mūsu mērķis identificēt problēmas, vislabākās prakses un rast kopīgu eh, kopainu situācijai šajā ziņā, bet ir arī piemēri Polijā, un ja jūs eh, iepazīsieties ar to rūpīgāk, tad polija tur ir pieminēti. Mēs esam citējuši avotus, eh, taiskaitā Pasaules banku, Pasaules veselības organizāciju, un mūsu mērķis bija veidot ziņojumu balstoties uz ekonomisko analīzi un to valstu ziņojumiem, kāda bija pieejama. Ņemot vērā mums atvēlēto laiku ar vairāk resursiem ziņojums būtu iznācis garāks, jo nebija visaptveroši dokumenti, kas piedāvātu ieskatu kopainā. Bet katrā ziņā es jūsu viedokli rūp, ņem, ņemšu vērā. Priekšsēdētāji turpina. Tagad pārējie jautājumi un pēc tam redzēsim, vai mums paliek laiks uzklausīt atbildes Makintājas kundze. Paldies pār izklāstu. Pirmkārt, es pārstāvu savas grupas deputātu Helku Stīvensu, kura atbil, skata šo jautājumu viņām. Arī gribēja norādīt to, kam nav pieejamas vairākas valodu versijas. Man angļu valoda, um, es, es esmu mierā ar angļu valodas versiju tikai, bet tā tas nav ar visiem. Uh, Tāpat kolēģi gribēja zināt eh, un norāda, kāpēc trīs eksperti ir eh, norādīti viscaur. Jūs runājāt par sešiem, bet jūs eh, citēt ekspertu Ungārijas, Beļģijas un uh, Eh, Vācijas nās pārliecināti, vai tā ir, un vai ir iemesls, kāpēc eh, pētījums, kas publicēts 2011. gadā par invaliditāti, eh, pie kā ir strādājuši vairāk nekā 370 eksperti, nav izmantots gatavot šo ziņojumu. Turklāt tur ir vesela nodaļa šajā ziņojumā par daudzveidības izmaksām. Un šķiet, ka ir pārāk maz atsauču uz apvienoto nāciju komitejas darbu un eh, slēdzieniem. Un arī viņas vārdā grib pateikties jums par paveikto darbu. Tālāk jautājums no manas puses. Esmu no apvienotās karalistes, iespējams, ka jūs to pamanījāt. Un Hovita kungs arī no apvienotās karalistas izteica komentāru. Mans ir e, iespējas ir tāds, ka mums ir lielisks par, e, piemērs, ko jūs varējāt iekļaut savā ziņojumā. Esmu strādājusi ar organizāciju, ko dēvē in that they provide employment in a commercial environment for Royal British League Industries. Un cilvēki ar invaliditāti, ar sociāliem īpašiem nosacījumiem, tur tiek nodarbināti. Tas ir sociālā uzņēmuma modelis. Viņi nodrošina aizsargātas darba vietas ar lieliem panākumiem. Un es gribēju zināt, vai jūs to esat ņēmuši vērā un varat komentēt. Mērlīnas kundze nākošā runātāja. Grāts, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties referentam par šo lielisko pētījumu No savas puses vēlos precizēt jautājumu no uzņēmuma viedokļa, un dažkārt nereti šie skaistie vārdi tikai izskan. Es eh, redzu, kā eh, personas ar invaliditāti nerad tiek uzskatītas kā rasta un tiek uzskatīts, ka integrācijas eh, izmaksas no sabiedrības ir jāpārliek uz uzņēmumu vadītājiem. Mēs gan esam pavirzījušies uz priekšu standārtu un likumdošanu ziņā tomēr manuprāt, nav pietiekami daudz darīts sabiedrības izpratnes ziņā. Manuprāt, pie šiem jautājumiem ir jāstrādā, kā jūs jau paši norādījāt, neraugoties uz dažādām politikām, bezdarba līmenis invalīdiem e, ir divreiz lielāks nekā veseliem iedzīvotājiem. It īpaši sarežģīta situācija ir Itālijā. Itālija nav skatīta jūsu ziņojumā, bet ir 680 uh, eh, invalīdu, kas ir ierakstīti darba biržā, un 18 tikai tūkstoši pēdējā gada laikā ir piešķirti viņiem un 41 tūkstotis darba vietu paredzētu šajā jomā. Tā kā situācija ir satraucoša. Domāju, ka visām dalībvalstīm Eiropā būtu jāapņemas um, ne tikai noteikumu, bet arī reālā ziņā un uzskatīt, kā invalīdu integrācija ir tikai ar izmaksām, ir nepareiza pieeja, jo priekšrocības nav rēķināmas tikai ekonomiskā, finansiālā ziņā, bet ir jārunā par dzīves apstākļu uzlabošanos, par um, lielumiem, kas nav taustāmi, ir grūti kvantificējami. Un es domāju, ka ir jādomā par kopīgām definīcijām un par to, ka ir jāmaina modelis, jo šobrīd sabiedrība veido pasauli un sabiedrībai vajadzētu piemēroties šīm personām ar īpašām vajadzībām un nevis otrādi. Nu Itālijā darba ministrija paziņoja, ka nepārefinansēs fondu, lai nodarbinātu personas ar īpašām vajadzībām. Domāju, ka tās ir ļoti sliktas ziņas. Un, ja, skaitļi bija slikti jau tad, kad uzņēmumu vadītāji varēja izņemt, izmantot nodokļu atskaitījumus, tad tā kļūs vēl sliktāka. Mums vajadzētu strādāt pie šiem jautājumiem. Komisāra Taisemes eh, savā portfelī bija iekļāvusi Eiropas stratēģijas uzlabošanu attiecībā uz uh, pret personām ar īpašām vajadzībām. Un mums vajadzētu sekot tam, lai dalībvalstis neuzsāktu doties pretējā virzienā. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Skatītais temats. tomēr, manuprāt, mūsu prāts ir daudzās jomās šokējošs invaliditātes kompensācijas ir ar izmaksām, bet tai nevar noteikt cenu. Un profesionālās kapacitātes trūkums ir jākompensē, tas ir eh, kā eh, valsts pamat pienākums. Un noteikts uh, normatīvu jēdzienu visiem. Padara šādas invaliditātes esamību par eh, normu. Es domāju, ka ir jādomā par uh, invalīdu vietu sabiedrībā. Mums ir tika pie, tikuši piedāvāti dažādi veidi. Mēs gribētu ar jūsu ziņojumā palīdzību veidot eh, darba atbalsta centrus, tā to sauc Francijā, vai jūs to saucat par aizsargātiem darba vietām, kas attiecas uz tādām uh, personām ar invaliditāti, kas cieš no smagākas invaliditātes. Un eh, šādu centru esamība palīdzētu radīt darba vietas, uh, galīgās darba vietas smagākos gadījumos, tāpat arī atbalstītu pagaidu invaliditāti. Šādi centri būtu daudzgadīgi izvērtējami un palīdzētu sekot atalgojumiem un maksājumiem. Domāju, ka tiem varētu izmantot Eiropas struktūra fondus. Savukārt jautājumi, kas tiek pārlieku uh, Eh, regulēti kā kvotas un standarti, mūsu prāts ir necienīgi attiecībā pret personām ar invaliditāti, var tikt izmantoti uz darba vidi un neatbilst eh, mūsu izpratnei par katras valsts suverenitāti darba tiesību ziņā, eh, cienījamie kungi. Paldies par paveikto darbu. Mēs to sagaidām katrā valodā un es Uzskatu, kā nodarbinātības centri vai kā jūs to saucat aizsargātās darba vietas palīdzētu pārvalēt finanšu krīzi, jo tie ir mazāk tai pakļauti. Paldies! Madam Steinruk. Steinruk skundze. Vispirms lietas, kas nav saistīts ar šo uh, diskusija tuvojas ziema, šeit telpas kļūst aizvien vēsākas. Varbūt nākotnē man jāņem līdz ziemas mētels uz sanāksmu. Atceros, ka arī pagājušajā gadā bija līdzīgas problēmas. E, paldies jums par veikto analīzi un materiāliem. Tas ir apjomīgs darbs, mums mājās būs daudz ko darīt. Mērķim ir jābūt tādam, ka cilvēki ar invaliditāti var būt neatkarīgi. Mēs runājam par eh, šķēršļu nojaukšanu darba tirgu. Vēlos atgādināt arī kolēģiem, tas uh, ka mēs runājam par cilvēkam ar invaliditāti, nenozīmē, ka viņi ir visi piedzimuši ar invaliditāti. Tas var notikt arī kur no mums, jebkurā dzīves brīdī. Ja es pareizi sapratu jūsu sacīto, un tas ir arī precizējuši jautājums, tad Eiropā ir svarīgi nonākt pie kopīgas definīcijas lai mēs varētu izveidot kopīgu datu bāzi, noteikt kopīgus minimālos standartus Eiropā. Un tas būtu ļoti svarīgi arī oficiālai e, invaliditāšu atzīšanai. Tālāk par kvotām. Esmu no Vācijas, pārzinu ļoti labi mūsu kvotu sistēmu, Vai es pareizi sapratu no jums, ka integrācijai tas ir ļoti liels eh, pienesums? Integrācijai darba tirgu un sabiedrībā, ka ir šīs sankcijas eh, par kvotu izpildi, un ja tās tiek mētiecīgi izmantotas, tad tas var radīt arī ieguvumus sabiedrībai, uzlabojot integrāciju darba tirgu, uh, Un jūs to redzat kā vienu no labas prakses piemēriem, ko varētu pārņemt citas valsts Eiropā, ja es pareizi no jums sacītā saprastu. Šķēršļu nojaukšana, protams, ir ļoti svarīga, un komisija savā darba programmā 2014. gadam bija apņēmusies kaut, arī kaut ko prezentēt mums, tas pagaidām nav uh, Ehm, nekas izdarīts. Manā ehm, dalību valstī mums ir spēkā likums par eh, to, ka ir aizliegts eh, iz, likt šķēršļus nodarbinātībai darba tirgu cilvēkiem ar invaliditāti. Galu galā mums ir eh, kopējais tirgus un pamat brīvības Eiropā. Varbūt jūs varat padalīties ar savu pieredzi un pateikt, vai cilvēki ar invaliditāti eh, netiek ierobežoti attiecībā uz šīm brīvībām. Pirms 14 dienām biju ar grupu, kurā bija cilvēki ar dažādiem eh, traucējumiem, dažādām invaliditātēm, un biju tiešām šokēta, kad dzirdēju, ka nacionālā palīdzība Vācijā, pareizi sakot, asistente uh, Eh, kas palīdz eh, cilvēkam ar invaliditāti, nevar šķērsot robežu un uz Franciju. Vai jūs redzat arī tur nepieciešamību kaut ko vairāk darīt, eh, nodrošināt vairāk Eiropas, lai palīdzētu cilvēkam ar invaliditāti? Un pēdējais jautājums. Nepieciešamība pēc Eiropas invaliditātes apliecības un ieguvumi izmaksas, eh, tā ir arī diskusija, eh, kur eh, līdz šim viss ir uz nacionāliem principiem balsties un nacionāli ļoti atšķirīga situācija. Tālāk par Eiropas uzņēmumu padomēm. Daudz lielie uzņēmumi arī pieņem darbā cilvēks ar invaliditāti, un varbūt arī tur būtu loģiski, lai uzlabotu situāciju, uzlabotu darba apstākļus, veidot tāds Eiropas eh, cilvēku ar invaliditāti uzņēmumu padoms. Fontūlis kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paskaroties uz ieguldījumu izmaksām un iegūmiem atsevišķām nozarēm, tad eh, parādās interesanti rezultāti paskaroties ieguldītos apjoms uz vienu darba vietu, Bet šeit ir arī plašāks vērtējums par iegūmiem sabiedrībai, ne tikai ekonomiskais iegūms un dažkārt. Dažkārt tas nav tik viegli izmērāms. Mums ir plašāk jāskatās uz integrāciju darba tirgu Man ir plaša pieredze eh, strādājot ar cilvēku, kuram ir invaliditāte, un mums jābūt ļoti piesardzīgiem eh, skatot šos jautājumus. Tas nav kaut kas eh, tāds, kur cilvēkiem kaut kas tiek dāvināts, cilvēkiem ir tiesības, un šis tiesības ir jāievēro. Manuprāt, šī e, pareizākā pieeja ir skatīt visplašākajā kontekstā, to ne tikai ekonomiskajā izteiksmē. Un ceru, ka šis e, pētījums tik pārtulkots citās valodās. Priekšsēdētāji, paldies par e, visiem komentāriem un jautājumiem, par praktiskajiem aspektiem. Mums būs diskusija ar politikas departamentu Varbūt arī koordinātoriem tur būs kas apspriežams. Izmaksas eh, tūkošanai, kāds mums ir iespējas to finansēt. Jautājumus, kuriem jūs vēl nesaņēmāt atbildes, jums būs īsas rakstiskas atbildes no attiecīgi atbildīgajiem autoriem. Tā kā pavisam īsi varu teikt, mēs pie šiem jautājumiem vēl atgriezīsimies gan rakstiski, gan savādāk. Esmu pārliecināta, ka šajā sasaukumā arī pats debašu jautājums atgriezīsies darba kārtībā. Tā kā šobrīd paldies jums visiem par jūsu darbu un komentāriem. Paldies visiem! Ejam tālāk. Nākamais darba kārtības punkts ir jaunas darba attiecību formas. To prezentēs eh, Eurofound. Uh, Viņu rīcībā ir fakti par jauniem nodarbinātības veidiem Eiropas Savienībā ar 28 dalību valstīm un Norvēģiju. Un viņi mums šobrīd izteiks dažādas piezīmes, eh, kam cerams jums atliks arī laiks eh, īsi atbildēt un rēģēt uz to. Došu vārdu e, Arīna Manlukundzei, kas ir pēt, e, vadošā pētniece e, Eurofound nodarbinātības un pārmaiņu vienība nodaļā. Jā, paldies! Paldies par iespēju prezentēt mūsu konstatējumus no mūsu pētījumi jauni nodarbinātības veidi Jūs noteikti atceraties, pirms pāris nedēļām mūsu direktors informēja e, jūs par to, ka Eurofonda loma ir sniegt informāciju jomās, kas saistās ar eh, nodarbinātību un sociālajiem jautājumiem. Protams, nodarbinātība ir eh, viens no būtiskajiem tematiem, pie kur mēs strādājam. Līdz ar to pagājušā gadā mēs uzsākām vienu pētnisko projektu par jauniem nodarbinātības veidiem, un mēs at, bijām konstatējuši eh, atstāstīts gadījumus par to, ka pastāv jauni nodarbinātības veidi, bet mūsu uh, priekšstats bija tāds, ka nav īsti skaidrs, kas tās ir par nodarbināšanu veidiem, kas roda šobrīd, un ko tas īsti nozīmē attiecībā uz darba apstākļiem un darba tirgu kā tādu. Un līdz ar to mēs izveidojām šādu pētījumu, lai varētu iepazīties tuvāk ar šiem jautājumiem sākumā ko mēs saprotam ar jaunu nodarbinātības veidu šajā projektā. Jūs saprotat, ka e, pastāv e, visdažādākās nodarbinātības formas e, Eiropas Savienībā, e, visdažādākie likumdošanas e, akti, standarti, sociālā dialoga veidi, uh, Līdz ar to arī nodarbinātības veidi, kurus mēs konstatējam, ir ļoti atšķirīgi. Mēs skatījāmies nacionālā līmenī, jautājot uh, nacionālajiem ekspertiem, kas viņiem ir jauns, respektīvi atšķirīgs no tā, kas ir bijis zināms iepriekš nodarbinātības attiecības, tad ir tas, eh, kādas attiecības veido darba devējs un darba ņēmējs, pārējot no tradicionālā viens pret viens eh, modeļa, varbūt viens eh, darba devējs, kurš pieņem eh, darbinieku vai grupu ar darbiniekiem vai otrādi. Nu, dažādi, dažādi formāti ir, ir šie standarti. Uh, Uh, darba uzdevumu, ar darba līgumu standartizētu, skatījāmies, vai kaut kas tur ir mainījies, un tad skatījāmies arī uz situāciju ar pašnodarbinātajiem, bet ierobežojām uh, pētījumu apjomu, meklējot tikai jaunas uh, sadarbības formāts, brīvlīguma darbiniekus un darbus ļoti mazos uzņēmumos. Uh, Mēs eh, koncentrējamies uz pēdējo desmitgadi, aptuveni mm, pēc 2000. gada vai ir jauna likumdošana, jauna prakse, varbūt jauna koplīguma, varbūt arī vienkārši prakse bez eh, likumdošanas pamata. Līdz ar to mēs konstatējam deviņas jaunas nodarbinātības veidus, dažus no tiem jau aptver eh, līdzšinējās attiecības, tātad tā, tās ir saraksta augšgalā. Uh, Tad bija tādas, eh, kur bija eh, saistīts ar atšķirīgām darba praksēm, atšķirīgām organizācijām, un tad bija pārklāšanās starp abām šīm jomām. Un eh, trešais punkts, ko jūs redzat sarakstā apakšā, ir vairāk saistīts ar pašnodarbinātiem un dažādo viņu sadarbības veidu. Es izvēlējos četrus sadarbības veidus, uz kuriem koncentrēties un detalizētāk jums pastāstīt. Slaidā tie ir izcelt ar sarkano krāsu. Dalīšanās ar darbiniekiem. Ar to mēs saprotam tādu nodarbinātības veidu, kur vienu darbinieku pieņem nevis viens darba devējs, bet grupa darba devēju. Tātad viens darbinieks strādā dažādu darba devēju labā Tad attiecīgi e, šis darbinieks tiek pārsūtīts darbā no viena uzņēmuma uz citu. Līdzība ir ar pagaidu darba aģentūrām, bet atšķirība ir tāda, ka darbinieki e, ļoti labi iepriekš jau zina, kuros uzņēmumos viņi strādās. Tas tur ir ļoti reģionāls aspekts. E, šeit nav runa tikai par uzņēmumiem, tā var būt arī sabiedriska organizācija, un viņi ir kopīgi atbildīgi par uh, darbiniekiem. Tas nav tā, ka viņi tikai nopērk darbinieku no pagaidu darba aģentūras, bet viņi tiešām ir atbildīgi par darba nodrošināšanu. Un trešā lielākā atšķirība ir tāda, ka šī juridiskā persona, kas tiek izveidota kā uh, eh, darba devējiem ar uh, kas tiek eh, savstarpēji dalīti. Eh, viņi tiek, šī juridiskā persona tiek izveidot kā bezpēļņas organizācija. Viņam galvenais ir nodrošināt eh, pilnu nodrošinātību, pilnu nodarbinātību, lai varētu pie, nodrošināt pilnu darbu slodzi darbiniekiem savstarpēji dalotos. Uh, Eh, iegūmi ir ļoti pozitīvi, vismaz potenciāli, gan attiecībā uz atsevišķiem darbiniekiem, gan darba devējiem. Tātad, ja nav nepieciešams pilns slodzes darbinieks, tad ir iespēja eh, izmantot eh, tikai nepieciešamo laiku šo cilvēku, un tāpat arī cilvēki uh, iegūst pilnu nodarbinātību, pilnu slodzi, tādu stabilitāti. Un bez šī apusējuma iegūmiem, darba devējiem, darba ņēmējiem tiek pieminēts arī, ka ir reģionālais aspekts. Tas palielina reģiona pievilcību, jo ir vairāk stabilu darba vietu un attīstās prasmes, balstoties uz šādu modeli. Nākamais eh, modelis, ko vēlējos eh, apspriest, ir neregulārs darbs. Šeit mēs runājam par um, periodisku darbu un darbu pēc izsaukuma. Periodisks darbs ir tāds, kur darba devējs regulāri, balstoties uz fiksētu laiku, piesaist darbinieks, piemēram, uz projektu ilgumu vai uz sezonu piesaista darbinieks. Savukārt, eh, darbs pēc izsaukuma nozīmē pastāvīgu darbu, bet eh, darba devējs eh, piesaista darbinieku izsauciņu darbā tikai tad, kad darba devējiem tas ir nepieciešams. Darbiniekam lielākajā daļā gadījumu šis elastīgums jau ir par daudz, var teikt. Viņiem nav gandrīz iespējas nekādas kaut ko plānot un uh, rēķināties ar stabilitāti, jo viņi ir atkarīgi no tā, kad viņi tiek izsaukt darbā. Tas var tikt dažkārt veikts arī ļoti īslaicīgi, piemēram, no rīta pazvanīt, pateikt, ka pēc divām stundām jābūt darbā. Tā kā tas ir ļoti nestabili. Teorētiski darušiem darbiniekiem ir iespēja arī atteikt, ja viņi tiek saukti darbā, bet prakse parāda, ka ja viņi uh, pārāk bieži atsaka, tad viņus e, vairs nesauc vispār. Līdz ar to pazūd arī iespējas e, nopelnīt. Sociālās aizsardzības jomā teorijā tas izskatās ļoti labi. Lielākā daļa e, darbinieki ir ar pastāvīgiem līgumiem, it kā aizsargāti, bet uh, praksē viņus varētu arī saukt darbā samērā reti, līdz ar to viņiem īsti nepienākas sociālais nodrošinājums un pabalsti, jo lielākā daļā sistēmu tas ir atkarīgs no faktiski nostrādātā laika. Neregulārajā darbā šie raksturojušie lielumi bieži vien ir saistīti ar nozarēm, kur e, pieprasījums ir svārstīgs un kur ir jābūt lielai elastī, lielam elastīgumam cilvēku resursu aspektā. Un pārsvarā tie ir darbi, kas neprasa e, īpašas prasmes, tiek nodarbināti jaunieši, sievietes, redzam arī tādu segmentāciju darba tirgumu. Tas balstās uz pieprasījumu un uh, parasti darba uh, ņēmēji neizvēlu šo darbu, tāpēc, ka tas viņiem patiktu, bet gan drīzāk viņiem nav citu iespēju atrast labāku, stabilāku darbu. Un ko, ko tas nozīmē uz darba, attiecībā uz darba apstākļiem, darba tirgumu, te varat redzēt uzreiz atšķirīgu situāciju no pirmā slaida. Uh, šeit ir daudz eh, vairāk potenciāli negatīvu eh, rezultātu. Minētos nestabilitātes dēļ. Vēl viens nodarbinātības veids ir IKT darbs, mobilais darbs, kas tiek darīts ārpus darba devēja eh, telpām un ārpus klienta telpām tāda tradicionālais attālinātais darbs, tātad vēl mobīlāks par attālinātu darbu. Tas nozīmē, ka tas atkal ir ļoti elastīgs darba veids, bet atšķirībā no neregulārā darba šeit ir prasības arī no darba ņēmē puses jo eh, atšķirība ir arī tā, ka šeit ir ļoti izglītoti darbinieki pārsvarā, viņi vēlas lielāku elastīgumu, līdz ar to viņi augsti novērtē, ka spēj, šā, ka viņus var šādu mobīlu nodarbināt. Un eh, lielā mērā šeit notiek paļaušanās uz mūsdienīgajām IKT tehnoloģijām, eh, vietāruņiem, portatīviem datoriem un tā tālāk. Ietekme dažāda ir pozitīvā puse, notiek nodrošināt darba ņēmējiem e, pietiekama elastība, autonoms darbs, iespēja labāk organizēt savu darbu, e, varbūt kāds iegūms ražīgumā, nekā, teiksim, salīdzinot ar standartizētu e, darbu, kur tas notiek tādā uzraudzītā formātā ar stingrām prasībām no darba devējiem. Negatīvie aspekti varētu būt arī tas, ka ir jābūt pieejam nepārtraukti, gan arī vai 24 stundas diennaktī, kas varētu radīt lielāku stresu un vairāk eh, problēmas līdzsvarot darbu un privāto dzīvi. Tāpat arī sociālo izolāciju varētu radīt, Nu, viņi eh, it kā var strādāt jebkur, bet ne kopā ar citiem cilvēkiem. Un pēdējā nu, nodarbinātības forma ir uz eh, voucheriem balstīts darbs. Līdz ar to darba attiecība pamatā nav darba līgums starp darba devēju un darba ņēmēju, bet gan tā vietā vouchers, kupons, ko darba devējs pērk no uh, lielākoties eh, valsts iestādes, kas piedāvā šos kuponu vai voucheru, un ar to tiek sekta ne tikai alga, bet arī daļa no sociālās aizsardzības eh, pārsvarā apdrošināšana pret negadījumiem. Galvenais iemesls, eh, kāpēc valstis ir iekļāvušas šādu nodarbinātības veidu, ir legalizēt darbu, it īpaši lauksaimniecībā un eh, māju uz, uzkopšanas eh, sektorā. Tieši šajās divās nozarēs arī visvairāk tika konstatēts šāds darba formāts. Tur bija ierobežojumi gan attiecībā uz darba ņēmējiem, uh, Eh, cik eh, šādas var pieņemt gan eh, darba apjomu, lai netiktu izstumtas no tirgus citas nodarbinātības formas. Šeit ir gan pozitīvi, gan negatīvi aspekti. Galvenais pozitīvais aspekts ir šāda veida nodarbinātības legalizēšana, kas darba ņēmējam nozīmē arī uh, ieguvumus, eh, respektīvi sociālo aizsardzību. Savukārt negatīvie aspekti ir atkal sociālā izolācija, ir īpaši atšķirība eh, attiecībā uz um, mājas uzkopšanas darbiem. Tātad uh, cilvēks veic savu darbu tad, kad uh, mājas iemītnieki, kur uh, tiek uzkalts, atrodas kaut kur citur, līdz ar to tieši kontakti nekad nav. Ar šiem četriem piemēriem jūs redzējāt, ka um, galvenais elements, kas bija visos jaunajos nodarbinātības veidos, bija elastīgums, kur prasa vai nu darba devējs, vai darba ņēmējs, vai arī abi. Mēs esam uh, pieredzējuši, ka daža um, no šīm nodarbinātības veidiem ir labs potenciāls, uh, Eh, kur eh, tiek radīts ieguvums gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, gan arī situācijas, kur ir zināms bažas, piemēram, neregulārajā darbā, kur mēs redzam eh, dažas negatīvas lietas, un man vēl nebija iespējas runāt par pūļa nodarbināšanas veidu, bet arī tur radās, rodas zināmas bažas attiecībā uz darba tirgus aspektiem. Tātad attiecībā uz šiem konstatētiem veidiem eh, tur pastāv risks, ka var ievērojami mainīties Eiropas darba tirgus, īpaši attiecībā uz darba vietu, eh, kas aizvien biežāk ir kaut kas cits, nevis darba devēja telpas. Darba tirgus kļūst fragmentētāks, var kļūt arī nekontrolējamāks. Un attiecībā uz darba tendencēm, jāsaka, tas viss var mainīties e, tik tālu, ka mēs varam nerunāt vairs par darbu, bet gan par atsevišķiem uzdevumiem, ne tikai izglītībā, bet arī, piemēram, pūļu nodarbināšanā. Jautājums tad, protams, ir, vai nepieciešama intervence no politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem un e, makroekonomiskā līmenī. Uh, Dažiem nodarbinātības veidiem es teiktu, ka nē, nav nepieciešams, bet citiem tas teikt, ka tas ir pagaidām tik nelielā apmērā, ka vēl ir jānogaida, kā, kas īsti notiks. No otras puses, e, tur arī varbūt nav tik daudz specifiskas e, lietas, kas būtu e, saistīts ar šiem nodarbinātības veidiem. Bet no otras puses esam atraduši arī rekomendācijas, kur būtu kaut kas jādara. Piemēram, pozitīvās uh, Eh, pozitīvie nodarbinātības veidi, kur eh, būtu iegūmi abās pusēs, un konstatējām, ka lielākā daļā eh, darba tirgu trūks zināšanu par to, ka pastāv šādas jaunas formas, kā nodarbināt cilvēkus, kas var nest iegūmus abām pusēm. Un, ka varētu nonākt pie šīs situācijas, kur ieguvēja ir abas puses. Un no otras puses, ja ir pieejami valsts līdzekļi, tad uh, varētu popularizēt šos pozitīvos eh, rezultātus. Attiecībā uz negatīvajiem aspektiem ir nepieciešams ietvars, tas nenozīmē vienmēr juridiski ietvaru, varbūt arī koplīgums, eh, brīvprātīgas vienošanās un rīcības kodeksi eh, par to, ka tiek nodrošināts tāds drošības tīkls, lai aizsargātu darba ņēmējs no potenciāli negatīviem aspektiem. Un noslēgumā tā kā es eh, sacīju, ka pastāv šādas eh, liels atšķirības eh, starp nodarbinātības veidiem, mēs ierosinājām, ka nepieciešama lielāka apmaiņa gan nacionālā līmenī, gan arī startautiski par um, labāko praksi un par informāciju. Tīpaši kā nonākt pie šādas situācijas, kur ieguvēja ir abas puses. Tas arī viss, ko es vēlējos sacīt, pavisam īsi, tā kā paldies par jūsu uzmanību un esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Thank you very much. Liels paldies. Mums ir uh, palikušas vēl dažas minūtes, ja vēlties uzdot kādus jautājumus uh, mūsu viesņai, pirms viņa dodas atpakaļ. Please. Jutta Steinbrück. Steinbruks kundze. Jā, paldies par šo informāciju. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs turpinātu uzraudzīt darba tirgu, kas tik ļoti mainās, un arī konstatētu, kas notiek. Inovācijas jomā daudz kas arī mainās uz pozitīvo, uh, Bet, e, paskaroties uz e, lietām, kas parādās darba tirgu, mums ir jāuzmanās arī, lai šis elastīgums e, nesāktu traucēt cilvēkiem. Paskarieties šīs nulles stundas līgumus, kur kāds uh, piesakās eh, būt gatavībā ierasties darbā bez jebkādas eh, kompensācijas pārējā laikā. Un spēkā esoša likumdošana, kas ir nepieciešams gan eh, pārbaudīt ar darba laika direktīvu, jāskatās, ko šīs nulles stundu līgumi īsti nozīmē, vai tie ir atbilstoši. Es no jūsu sacītā sapratu tā, ka jūs iesakat gan dalību valstīm, gan arī Eiropas Savienības līmenī eh, institucionālu informācijas apmaiņu organizēt attiecībā uz šiem eh, darba veidiem. Es zinu, ka šie nulles stundas līgumi līdz šim bija tikai apvienotajā karalistē. Uh, Un tagad es redzu arī Vācijā tie parādījušies. Paskaroties detalizētāk, man rodas iespējas, ka tas viss e, plešas plašumā aptarot arī aizvien jaunas valstis. Mans jautājums ir par darba ņēmēju dalīšanu. Kā tas praksē darbojās? Tur ir koordinēšana starp uh, juridisko darba devēju un uh, klientu firmu, kā tur uzlabot e, iegūmus abām pusēm, un varbūt kaut ko konkrētāk varat pateikt par tiesisko ietvaru e, neregulārajiem e, darbiniekiem un šiem uz kuponu pamatu strādājošiem. Kādas ir atšķirības starp valstīm? Uh, attiecībā uz e, šī darba veidu izmantošanu un e, nosacījumiem. Bahkungam vārds un pēc tam būs iespēja atbildēt. Paldies, priekšsēdētāji! Arī no manas puses paldies par paveikto darbu un par jūsu izklāstu. Mums tas ļoti noderēs mūsu darbā. Man būtu divi jautājumi Šajās četrās analizētājās jaunu nodarbinātības formās, varbūt jums ir kāda papildu informācija par atsevišķām nozarēm būvniecība, transports, varbūt kaut kas cits. Jūs pieminējāt uh, sezonālo darbu un lauksaimniecību, bet varbūt bez uh, lauksaimniecības ir jums vēl zināms kādas eh, aktivitātes pa nozarēm tiek eh, vairāk izmantotas, kādi nodarbinātības veidi. Un otrs jautājums saistīts ar to, ko Juta Steinruk tikko sacīja. Mūsu politiskajam darbam būtu ļoti svarīgi, ja būtu papildu informācija no jums. Ir īpaši tabā, tagad, kad notiek diskusijas par 89. Eh, gada pamat direktīvu uh, diskusijas, tātad, un um, būtu mums ļoti noderīgi, ja mēs varētu šajā diskusijā balstīties uz faktiem, ko jūs mums paustu. Paldies! Uh, thank you for this. Paldies par šiem komentāriem un jautājumiem. Par pirmo punktu, par institucionalizētu apmaiņu. Tieši to mēs arī rekomendējam gan uh, valsts ietvaros, lai redzētu, kas uh, tur notiek, vai arī teiksim, apmaiņu starp reģioniem, sektoriem vai arī vēl labāk starp valstīm. Dažām no šīm nodarbinātības formām mums ir bijusi šī vienas valsts pieeja, un jūs eh, sarakstā redzat vienu šo jauno nodarbinātības eh, formu, tas ir eh, dalīts darbs, kopīgs darbs. Dažās valstīs šī nav jauna darba forma, bet eh, dažās tā ir tīpaši jaunajās dalība valstīs, un eh, šai ziņā mēs noteikti ieteiktu eh, tādu plašāku Eiropas Savienības mērogu apmaiņu par to, kā tas notiek, kā to var realizēt, jo jaunajās dalība valstīs, kur šāds kopīgs darbs nesen ir juridiski ieviests, mēs zinām pēc konkrētiem pētījumiem, ka dažkārt tas ir ļoti neskaidri gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, jo šis juridiskais ietvars uh, lai nodrošinātu drošu, skaidru darba vidi darba ņēmējiem, ir, tas viss ir ļoti sarežģīti un to bija visu grūti saprast, tāpēc varbūt varētu varbūt vismaz skatīties, kā citas uh, valstis uh, tādā lietotājiem draudzīgākā veidā ir uh, regulējuši situāciju, varbūt ir ieskicējuši tādus praktiskākus paņēmienus, lai katram, katrā valstī, katrā vietā nebūtu viss no jauna jāizdomā. Tālāk runāt vēl par šīm jaunajām formām Mums bija jāizdomā arī nosaukuma vārdu tām. Mēs vienkārši skatījāmies uz tādām nodarbinātības formām, kurām ir līdzīgas rakstura iezīmes, bet kur koncepcija nav definēta. Un arī šādos gadījumos būtu ļoti labi pašā sākumā jau veikt tādu Eiropas Savienības līmeņa apmaiņu, ir ja tīpaši varbūt par tādiem identificētiem negatīviem aspektiem, tā lai jau saulēcīgi varētu kaut ko darīt, lai izvairītos no potenciāli negatīviem rezultātiem. Runājot par praktisko vai uh, šādu operatīvo ieviešanu uh, kopīgi darba metodēm. Te mēs runājam par uh, zināmām darba formām Vācijā un tāpat arī Francijā. Tātad šīs ir koncepcijas un ir līdzīgas koncepcijas arī so Somijā un Ungārijā. Kā tas darbojas praksī? Tas ir tāds reģionāls instruments, un tas nozīmē, ka reģionālā līmenī vairumā gadījumu ir viena puse, kas ir institucionalizēta, varbūt, teiksim, bezpēļņas organizācija, var, varbūt kāds viens uzņēmums, kurš uh, sāk šo darbību, un tad tiek veikta analīze reģionālā līmenī, raugoties, vai varbūt būtu nepieciešamība kopīgi izmantot kaut kādu konkrētu mm, darba spēku grupu. Uh, Un, ja ir rezultāts, ka jā, ir šāds potenciāls, tad viņi griežas pie reģionālām kompānijām, uzņēmiem, kas eh, grib piedalīties. Un, ja tiek sasniegt šāda kritiskā masa gan darba devējiem un eh, darba ņēmējiem, tad eh, šī, tā teikt, jumta organizācija tiek izveidota. Un Viņi, tātad šī organizācija, papildus izveidotā organizācija, veic rekrutēšanu, nodarbināšanu, viņi ir tā kā tāds papildus darba devējs tīri administratīvā ziņā šī organizācija tad ir atbildīga par šiem tradicionāliem darba devēju eh, pienākumiem, un tad tālāk tiek informācija eh, ident, koordinēta ar eh, atsevišķiem uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešama konkrēta darbinieka kādā laika brīdī un tā tālāk. To visu var darīt tā, ka, teiksim, darba ņēmēji varbūt uz rotācijas pamata strādā dažādos uzņēmumos, un šis rotēšanas princips var būt dažāds. Uh, teiksim, varbūt eh, divreiz dienā darba, darba ņēmējs maina uzņēmumu, strādā divos uzņēmumos, vai arī, teiksim, varbūt tikai divreiz gadā viņš varbūt maina šo, šo savu darba vietu. Tātad koordinācija var būt ļoti individuālos gadījumos, un tā var būt arī ļoti elastīga, kas nozīmē, ka šī centrālā struktūra, šis uzņēmums, kas organizē un koordinē visu, viņiem ir ārkārtīgi svarīga loma tieši komunikācijas procesā, arī nodrošinot uzticamību Un arī tur ir nepieciešama zināma līdzdarbojošos uzņēmumu elastība, ja, teiksim, viens uzņēmums pēkšņi nevar nodarbināt, varbūt sākotnēji pieprasītos strādājošos, ka cits uzņēmums varbūt var dot kādas papildus darba iespējas par juridisko ietvaru neregulāram darbam un darbam balstoties uz voucheriem, kuponiem, Jā, mēs runājām par uh, periodisko darbu un darbu pēc izsaukuma, pirms par šo periodisko darbu runājot. Tas ir juridiski regulēts Beļģijā, Ungārijā, Slovākijā, Slovenijā. Ir dažādi nosaukumi, dažādas pieejas šai darba formai. Dažkārt ir kaut kādi ierobežojumi konkrētā sektorā, dažkārt uh, pastāv regulējums attiecībā uz to, cik daudz stundas vai dienas, teiksim, konkrēts strādājošais var strādāt, vai arī cik stundas vai dienas e, konkrēts darba ņēmējs var pieņemt strādājošo. Piemēram, Beļģijā mēs konstatējām, ka tikai turismu sektorā tas ir iespējams, un te ir runa par divu dienu līgumiem, lai, teiksim, e, e, sezonas laikā varētu nodrošināt šo pieprasījumu, un katrs darba devējs var izmantot uh, neregulāro darbu 100 dienas gadā, un katrs strādājošais var strādāt 50 dienas kā uh, neregulārais uh, strādājošais. Ir uh, paredzēts arī sociālā maksājuma kopapjoms, tātad uh, tā ziņā, cik daudz darba devējs maksā 7,5 eiro par stundu. Uh, Tātad tas ir jāveic kā sociālais maksājums par šo darbu. Slovenijā pavisam cita pieredze. Tā ir koncepcija, kas tiek izmantot jauniešu integrācijai. Jauniešiem vecumā no 15 līdz 26 gadiem viņu integrēšanai darba tirgu un arī te ir zinām ierobežojumi. Un te ir pilnīgi cita pieeja, jo darba ņēmējs un darba devējs tieši nestrādā viens ar otru, bet ir specializēts nodarbinātības aģentūras, kas ir kā starpnieki. Līdzīgi uh, arī darbs pēc izsaukuma. Eh, tas eh, intensificējas apvienotajā karalistē, tur nav jāsaka tāds eh, spēcīgs juridiskais pamats, tas vienkārši ir iespējams. Bet arī citās valstīs, Nīderlandē vai Itālijā, piemēram, daļai arī īrijā, to, tāpat laikā pastāv ļoti specifisks regulējums šiem um, um, līgumiem pēc izsaukuma. Apvienotā karalista, piemēram, norādījusi uz problēmu, ka dažkārt nav pat īsti skaidrs, kāds ir status šiem um, strādājošiem, vai viņš ir pašnodarbināts, nu, un tas var starp citu mainīties arī tanī brīdī, kad uh, darbinieks tiek izsaukts, kad viņš ir varbūt gaidīšanas periodā, tātad šis status varētu būt atšķirīgs, tātad situācija ir ļoti sarežģīta. Tā, tālāk darbs uh, kuponu sistēmas ietvaros. Atkal sistēmas ir atšķirīgas, te bija jautājums par sektoriem. Tas tiek izmantots uh, lauksaimniecībā, piemēram, tādās valstīs kā Lietuva, bet uh, vairums valsts izmanto šādus darbiniekus uh, dažādu mājas apkopšanas darbu veikšanai Francija, Austrija, piemēram. šāda darba forma tiek izmantot arī, teiksim, reklāmas darbos vai arī kaut kādā sporta pasākumos. Esam konstatējuši divas atšķirīgas sistēmas šai ziņā. Vienā sistēmā notiek uzreiz tieši kontakts starp darba devēju un darba ņēmēju, bet Beļģijā un Francijā pastāv atkal starpnieku organizācija, kura uh, pieņem darbā šo darbinieku, kuram varbūt uh, Uh, fiksēts līgums vai daļais vai pilnas slodzes, nu atkal te tiek paredzēta elastība un uh, šī starpnieku organizācija tad nosūta tālāk šo darbinieku uh, lietotāju uzņēmumam, kurš izmanto savu kuponu, un šis kupons tiek tālāk nodots šai vidutāju organizācijai. Nu, tātad te, tur ir runa par tādu sarežģītāku situāciju. Par sektoriem. Mēs jau runājām par tiem saistībā ar voucheriem. Neregulāram darbam Kā es teicu, tas ir īpaši sezonālos darbos, eh, celtniecība, lauksaimniecība, turisms šajās jomās. Un tur arī tāds lielāks izmaiņas eh, tieši darba spēka pieprasījumā. Tātad sezonāls eh, maksimums, un, bet bieži vien tas ir tādos zēmi apmaksātos sektoros. Par kopīgu darbinieku izmantošanu Francijas koncepcija, piemēram, tas, tās aizsākuma ir lauksaimniecībā, 80. gados veidojas šāda sistēma, un tad bija iespējams pēc tam arī izmantot to citos sektoros, bet citās valstīs nav atkal šādi ierobežojumi. Tā esam konstatējuši, ka šis princips darbojas labāk, ja šāda darbinieku grupa tiek izmantot dažādos sektoros, lai mazinātu varbūt uh, pieprasījuma svārstības pēc šādiem strādājošiem. Uh, Par mobīlo darbu, attālināto darbu, tas arī neatiec tikai uz konkrētiem sektoriem, bet varbūt vairāk saistās ar kādiem konkrētiem darbu uzdevumiem. Tātad darba uzdevums pats kā tāds eh, jau pieļauj to, ka darbs tiek veikts eh, attālināti vai, vai mobilā veidā, piemēram, kāds mazumtirgošanas asistents vai, piemēram, frizieris, nu, šim cilvēkam ir jābūt klāt uz vietas, tad, kad ierodas uh, klients. Un tāpat arī apkalpot restorānā, protams, nevar attālināt. Tātad mūsu pētījums rāda, ka neatkarīgi no sektoriem ir sektori, kur tas ir iespējams. Piemēram, arī ir reklāmas uzņēmumā, teiksim, strādājošie, nu viņi var domāt, izdomāt reklāmas sauklus, neatkarīgi, kur viņi atrodas. Un vēl viens konkrēts eh, gadījums transporta uzņēmums. Uh, kur eh, cilvēks bija atbildīgs par eh, sarakstu sastādīšanu, kurš eh, vadītājs vada kuru transporta līdzekli, tātad arī to varēja mobili veikt šādu darbu uzdevumu. Paldies! These, uh, And... Paldies par šo izklāstu! E, e, pēdējais īsais jautājums um, no Morvais kundzes. Munkavā. Jā, paldies. Man ir teorētiski jautājums, ko vēlējos eh, noskaidrot no jums. Mērķis tam, ka cilvēks meklē darbu, eh, papildus citiem mērķiem, protams, ir tas, kā cilvēks var izdzīvot ar nopelnīto. Cilvēks strādā ar domu uzturēt ģimeni par iegūtiem līdzekļiem. Šobrīd liekas, ka šie netipiskie nodarbinātības veidi, kā piemēram tas, ka cilvēks sēž mājās un gaida uz zvanu, ar kur tiks saukts darbā, tātad cer uz veiksmi. Šādi darb, nodarbinātības veidi nerada pietiekamu uh, peļņu, lai no tā varētu izdzīvot. Vai jūs piekrītat šādam secinājumam? Un otrkārt, vai šos jaunos nodarbinātības veidus e, nevarētu e, izmantot e, pretlikumīgi jaunajās dalību valstīs? Tālāk par šo darbības vē, nodarbinātības veidu definīciju. Izskatās, ka cilvēki, kas e, strādā pagaidu darbu, kāds divas, trīs nedēļas, dara to varbūt kādu citu apsvērumu vadīti, nevis lai izdzīvotu. Uh, Bet eh, vai jūs redzat arī atšķirības starp vecajām un jaunajām dalību valstīm? Uh, thanks for that. Paldies par uzdoto jautājumu, abiem uzdotajiem jautājumiem. Abi ir ļoti grūti atbildami, jo starp šīm deviņām formām uh, ko esam identificējuši, vai tā ir rutīna, nevar pateikt par ienākumu runājot lielākā daļa šīm nodarbinātības formām. Tas nebūtu tik liela problēma, ienākumu līmenis neatšķirtos, bet ir atsevišķas formas tā saucamais eh, casual work un crowd employment kur mēs tik tālu attālināmies no paša darba un uzdevumiem, un dažkārt tas notiek mikro līmenī, ka būtu grūti nopelnīt iztiku ar to. Bet var gadīties par šādu uh, pēc izsaukuma nodarbinātību, kad jūs tiekat nodarbināti uz vienu stundu, un dažkārt pat ir ekskluzīvi pienākumi, ka jūs nedrīkstat uzņemties citu darbu, un tad jūs esat visai sarežģītā situācijā, jūs nevarat nodrošināt iztiku, un tālāk pūļa nodarbinātība, jeb crowd employment, ja šā, par to ir visai fragmentēta statistika par ienākumu, un dažkārt mēs runājam par dažiem centiem par konkrētu uzdevumu, un jā, jūs nevarat uzkrāt šādus vairākus uh, līgumus, tad ir grūti nodrošināt sev iztiku. Tāpat ir jārunā par formām, kas ir nodrošina fleksibilitātes eh, darba devējam un ņēmējam. Šeit vajadzētu paredzēt kādu drošības spilvenu un arī kādas intervences iespējas. Vēl starp vecajām dalībvalstīm lielas atšķirības mēs šeit nekonstatējām. Domāju, ka potenciāls ir E, viens. Un e, bīstamība vienmēr pastāv neatkarīgi no darba tirgus tradīcijām. E, priekšsēdētāji turpina. Paldies, Mandlas kundze, jūsu izstāšanās bija ļoti interesanta. Un mēs lēmām šodien jautājumus par un pret fleksibilitātes sakarā. Un esam atklājuši interesantas jomas, bet es vēlos atgādināt, deputātiem, ka Eirofonds, kur jūs strādājat, ir mūsu aģentūra, tā ir nodarbinātības aģentūra, un mūsu komitejai vienmēr ir iespēja ar jums sazināties un lūgt jums sniegt vairāk faktu un sagatavot jaunus ziņojumus. Un šis darbs ir ļoti noderīgs, jūs to apstiprināt. Paldies, paldies visiem deputātiem. Nākošā komitejas sanāksme notiek 1. un 2. decembrī. Paldies!